Okay, good morning, colleagues. Perhaps we can uh, look to. Uh... Labrīt, kolēģi, varbūt sāksim darbu. Piecas minūtes esam aizkavējušies, jau vienkārši gribēju dot kolēģiem iespēju ierasties, atnākt. Nu, tagad šķiet ir mazliet vairāk deputātu telpā. Nu, paldies, ka apmeklējat šo mm, sanāksmu, kas mums visai svarīga. Mēs gaugulā šeit runājam par atkal iecelšanu, iecelšanu attiecībā uz revizijas palātas locekļiem. Kolēģi, jūs jau droši vien zināt, ka sešu revīzijas palātas pārstāvi mandāti iztak 6. maijā, nu un šodien vienu no tiem viņiem vēlamies iecelt atkal no jauna, un ir parādījušies pieci jauni kandidāti. Noslēgumā šīs sanāksmes beigās pēcpusdienā mēs tiksimies vēlreiz, veiksim izvērtējumu, notiks arī balsojums par kandidātiem, tas notiks aizklāti par katru no šiem pārstāvjiem atsevišķi. Pirmais pārstāvs, kas ir pie mums ieradies, ir uh, ir eh, Balko kungs no Slovākijas. Viņu vēlamies, eh, viņa mandātu vēlamies atjaunot, pēc tam pāriesim pie nākamā, bet pašā iesākumā došu vārdu referentam Šoltes kungam. Viņš vēlas teikt pāris vārdus, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Turpināšu pats savā dzimtajā valodā, tāpēc lūdzu lieciet austiņas. Eh, spoštovani, spoštovane. Spoš... Dāmas un kungi, godātais kandidāti. Mūsu priekšā šobrīd ir ļoti atbildīgs uzdevums. Vēlamies iecelt sešus jaunus revīzijas palātas pārstāvis Un revizijas palāta ir iestāde, kas nenoliedzami spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu valsts finansējumu, ēs finansējumu kontrolēšanā. Nu, un, protams, ka papildus šai kontrolas funkcijai mēs turklāt vēlamies šo iestādi skatīt arī kā tādu, kas veicina labāku līdzekļu pārvaldību. Jo šis uzdevums nav tikai privileģija, bet arī zem milzīga atbildība. Un, protams, ka atbildība ir attiecīgi, tad šī liktās arī attiecīgi jāattaisno. Nākotnē šiem pārstāvjiem visiem būs nopietna loma spējiem ne tik vien eh, kontu pārbaudē, bet arī dzen kontrolas un izvērtējuma funkcijas veikšanā, tad, kad runa būs par līdzekļu izmantošanas efektivitāti Eiropas Savienībā it īpaši ņemot vērā, ka Eiropas Savienības budžets, nu, jādomā, tiks pamazām pārorientēts uz tādu budžetu, kura pamatā ir sasniegtais, jeb respektīvi rezultāti. Apspriežam šodien sešus revīzijas palātas pārstāvis un, protams, par viņiem mums attiecīgi jāizklāst arī vairāki fakti. Svarīgi fakti. Saskaņā ar līgumu kandidāti tiek atlasīti ārēju revīzijas struktūru darbinieku ietvaros. Viņiem ir jābūt neatkarīgiem revidentiem, viņiem turklāt šī, šai objektivitātei, šai neatkarībai nevar būt nekāda veida iebilžu, nekāda veida izņēmumu. Tam tiešām tā ir jābūt. Un nav jau arī pirmā reize, kad to darām šeit Eiropas parlamentā. Iepriekšējos gados piedzīvojām, ka aktuāli tap arī citi kritēriji papildus tam, ko nu pat minēju. Protams, mūsu ziņā ir lemt par to, kuri kritēriji tiek izvirzīti, kas tiek uzskatīti par prioritāriem. Un, protams, ka arī at, dažādiem kandidātiem atšķirīgi kritēriji būs prioritatīvi. Nu, ja vēlamies tā pavisam burtiski tulkot līguma noteikumus. Tad konstatējam, ka ar atsevišķiem kandidātiem varētu rasties problēmas. Bet, nenu, bet ir nenoliedzams fakts, ka līgums par Eiropas Savienības darbību paredz pamatnoteikumus Tāpat laikā mūsu ziņā ir saredzēt šo plašāko ainu. Galu galā mums ir jādomā par to, kādas ir šīs zināšanas par ES finansēm, par to, kā administrācija tērē līdzekļus. Tātad nodokļu maksātāju līdzekļus. Uzdevums mūsu priekšā nav viegls šodien, jo atsevišķi kandidāti no šiem sešiem nu, ir tādi, kam vēl ir jāparāda tas, uz ko viņi ir spējīgi. Viņiem ir jāparāda, kāda ir viņu pieredze ārējā, iekšējā revīzijā. Un pirms mēs pārējiem pie jautājumu un atbilžu sadaļas, vispirms gribu vēl parunāt par ko citu. Manuprāt, ir skaidrs, ka saraksts, kas ir mūsu priekšā, uh, nu, ietver tikai kandidātus vīriešus. Kāpēc par to runāju? Nu, tāpēc, ka mēs Eiropas parlamentā vienmēr esam uzsvēruši, ka ir vajadzīgs dzimumu līdzsvars, un esam to darījuši nu jau kādu brīdi. Un arī dzen savā ziņojumā mēs skaidri un gaiši norādām uz to, ka parlaments ļoti nopietni pievērsīsies dzimumu līdzsvarotības jautājumam arī attiecībā uz revīzijas palātas pārstāvi sarakstu. Nu, viens piemērs. Šobrīd pieci revīzijas e, palātas pārstāvi no 28 ir sievietes. Ieceļot sešus jaunus kandidātus vīriešus, protams, šis īpatsvars nu, nebūtu neuzlabosies. Šogad grasamies iecelt vēl trīs pārstāvjus, tātad no vēl trīs dalību valstīm tiks izvirzīti kandidāti, un es domāju, ka būtu tikai atbilstīgi aicināt šīs trīs dalību valstis izvirzīt kandidātus sievietes, paturēt prātā šo īpatsvaru, šo mūsu prasību pēc dzimumu līdzsvarotības. Jo, ja dalību valsts nosūta tikai un vienīgi kandidātus vīriešu, nu tad beigu beigās var izrādīties tā, ka tikai 10% no revīzijas palātas pārstāvjiem pēc visu šī procesa noslēgšanās ir sievietes. Manuprāt, tā ir tāda e, nopietna ziņa, ko mēs kā Eiropas parlaments vēlamies nosūtīt. Esam par to plaši diskutējuši arī iepriekš, un es patiešām vēlētos izteikt pavisam nopietnu aicinājumu atlikušajām dalībvalstīm ņemt šo mūsu lūgumu prasību vērā. Turklāt. Domāju, ka Um, lūk, šiem maniem vārdiem vajadzētu kalpot kā tādai labai bāzē, lai mēs uzsāktu pirmā kandidāta iztaujāšanu visiem pašreizējiem klātesošiem komitejas locekļiem vēlos teikt, lūko, jums vajadzētu pat tiešām uzdot tādus dziļus jautājumus, kas ļautu mums konstatēt, kas ļautu mums pārliecināties, ka kandidāts ir mūsu atbildības cienīgs, mūsu cerību cienīgs. Viņiem ir jābūt objektīviem un neatkarīgiem, protams. Paldies! Lies paldies, Šaltes kungs! Tiešām tāds ļoti visapvarošs ievads, un jā, šis jautājums par dzimumu līdzsvarotību pilnīgi noteikti ir svarīgs. Tā ir vēsts, kas mums jānodod tālāk dalību valstīm un cerams, ka tās to arī ņems vēla, vērā, kad izvirzīs tālākos kandidātus. Pirmais kandidāts, kā jau teicu, ir Balko kungs, un tā ir mandāta atjaunošanas lieta. Uh, pirmām kārtām dosim 5 minūtes Balko kungam pašam, lai viņš īsi ar sevi iepazīstina, tad lūksim referentu uzdot jautājumus, kas radušies viņam pašam, un tālāk sāsies jautājumu un atbilžu uh, rauns, kad arī pārējiem deputātiem deputātiem būs iespēja uzdot kandidātam jautājumu, un tad noslēgumā gala piezīmes atkal izteiks referents. Nu, tad, lūk, Balko kungs, kā jau teicu, jūs, jūsu mandāts, paredzēts jūsu mandātu at, at, atjaunot. Jūs esat jau piecus gadus strādājuši šajā matā, iepriekšējā mandātā strādājat daudz pie struktūra, finansē, pie reģionālās politikas. Nu, un nācāt arī šeit pie mūsu budžeta kontrolas komitejas un likāt priekšā daudz un dažādas informācijas. Lūdzu, Balkokungs, jums vārds. Liels paldies! Labrīt visiem! Priekšādātāji, referenta kungs, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi! Tieši pirms sešiem gadiem man bija tas gods un privilēģija būt jūsu priekšā, tas bija 15. martā 2010. gadā, toreiz es arī biju kandidāts attiecībā uz, lūk, man, manis iecelšanu revizijas palātas pārstāvi amatā. Šobrīd paredzēts, esmu izvirzīts kā, kā kandidāts mandāta atjaunošanai. Nu, mana Mana loma, eh, līdzīgi kā pirmā mandāta laikā, arī šoreiz būtu strādāt pie budžeta apstiprināšanas procedūrām. Iepriekšējos sešos gados man radās ļoti daudz iespēju tikties ar jums, sazināties ar jums, sadarboties. Es biju referents, kas strādāja pie revīzijas palātas igadējā ziņojuma par pētniecību un citām iekšējām politikām, tāpat arī strādā pie ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas jautājumiem. Tāpat arī izstrādāju revizijas palātas atzinumu par apārsni 2020 noteikiem, noteikumiem tenderu projektu izsludināšanā un arī attiecīgiem projektiem pētniecības un kopuzņēmumu jautājumos, sagatavojot īpašos ziņojumus par MBU. Septīt, tāpēc strādā septītās pētniecības pamatprogrammas. Uh, kā arī palīdzējām komisijai izstrādājot dokumentus, kas nu, runā par, atbilst, par Nacionālo revīzijas iestāžu sagatavoto ziņojumu atbilstību. Visu šī procesa laikā, es domāju, kontakti, ko mēs īstenojām, bija profesionāli, sadarbība konstruktīva, un jāsaka, jūs iedvesmojāt mani tālākam darbam revīzijas palātā. Uzklausot jūsu komentārus un atbildot uz jūsu jautājumiem, uh, dažāda veida ziņojumu un prezentēšanas diskusiju ietvaros man par ārkārtīgi vērtīgiem izrādījās daudzi no jūsu priekšlikumiem, ko jūs izteicāt apspriežot šos priekšlikumus. Augstu vērtēju izveidošās darba attiecības, ko raksturo apusēja cieņa, uzticēšanās un atklāts atvērts dialogs tas norisinājies arī institucionālā līmenī starp šīm abām iestādēm. Šī iedvesmojošā darba vide un labi izveidoš, izveidotais atskaitīšanās ietvers eh, palīdz mums atbilstīgi sadarboties ar parlamentu un padomu un palīdzēt mums šīm iestādēm viņu pilnvaru īstenošanā, kontrolējot un īstenojot ES budžetu. Un šī joma ir tāda, kurā jūtu motivāciju turpināt darboties. Mans mērķis ir palīdzēt turpināt īstenot palātas uh, ikgadējos strateģiskās plānošanas dokumentus laikā līdz 2017. gadam un sagatavot tālākus ziņojumus, kas rez, vērsti uz rezultātiem, pievēršoties eh, tieši ziņojumu sagatavošanai Eiropas parlamentam, jo šādiem ziņojumiem, protams, jātop iesniegtiem savlaicīgi un efektīvi. Īpaši motivēts jūtos tāpēc, ka mana valsts, Slovākija, grasās pārņemt prezide, padomus prezidentūru šī gada otrajā pusē. Un, nu, un, protams, ārkārtīgi labprāt dot savu ieguldījumu šīs prezidentūras veiksmīgā noritē savas darbības laikā piedzīvoja arī, ka revīzijas palāta ir ļoti efektīva ārējās revīzijas īstenošanas iestāde, bet tāpat laikā arī organizatoriski tajā norisinājušās pēdējos uh, gados bijušas plašas izmaiņas, jo parādījušies jauni uzdevumi. Tika gūta plaša pieredze un izpratne par palātas darbu, un es domāju, ka tas varētu dot vērtīgu ieguldījumu šīs iestādes tālākā darbībā, vienlaikus aizsargājot pilsoņu finansiālās intereses Eiropas Savienībā. Ja jūs uzticēsieties man un iecāsiet man atkal šai amatā uz vēl vienu pilnu mandāta termiņu, es domāju, ka jūs nodrošināsiet darbī palātas darba stabilitāti un turpināmību. Turklāt, ņemš, ne, ņemot vērā faktu, ka e, revīzijas palāta grasās e, saņemt nu, tātad, kur nu, tajā darbosies jauni eh, pārstāvji. Un domāju, tāpēc šī pārst turpināmība ir īpaši svarīga. Liels paldies par eh, līdzšinējo lielisko sadarbību, un es būtu patiešām pagodināts, ja jūs eh, apstiprinātu manu kandidatūru, mēs varētu turpināt šo godīgo konstruktīvo sadarbību pagarinātajā mandāta periodā, periodā revīzijas palātā. Paldies! You, uh, Lielas paldies, Balkā kungs, par šo prezentāciju. Nu tad varbūt tagad varam pāriet uh, tālāk pie referentu uzstāšanās, un viņš var uzdot jautājumus. Lūdzu. Priekšsēdētāji pateicos. Godātais kandidāti, nav ne mazāko šaubu par jūsu profesionālo pieredzi. Tomēr, nu, jūs jau sešus gadus darbojaties revīzijas palātā. un jāsaka, man joprojām ir pāris jautājumu. Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz to, kā Eiropas revīzijas palātu varētu uh, padarīt redzamāku sabiedrības acīs? Respektīvi, tad, kad sagatavojat atzinumus, un varbūt šāda atzinuma nu, nav īpaši labvēlīga konkrētām iestādēm vai aģentūrām, bet nekādas reakcijas uz šādiem atzinumiem pēc tam nesako, tad jūsuprāt, kā mēs varētu šo jūsu iestādes lomu spēcināt, lai tā būtu tāda spēcīgāka, lai jūsu viedokli vairāk ņemtu vērā? Lūk, tāds jautājums. Otrs jautājums. Kāpēc Eiropas revīzijas palāta joprojām Kāpēc tā joprojām nestrādā pie šiem trim e - ekoloģija, ētika un um, vide? Nu, tā tad joprojām uh, nu, jābūt arī zināmai ētikai attiecībā uz ēs e līdzakļu pārvaldīšanu. Kāpēc jūs ar to vēl nenodarboties? Un, uh, Jūs jau arī zināt, ka jūs kā revizijas palātas pārstāvis esat tādā pozīcijā, kur jums jābūt ir neatkarīgam, un es domāju, ka nav atbilstīgi, ja jūs tagad sakāt, ka grasaties dot kaut kādu veidu privileģētu attieksmi jūsu valstī, pat tā gadījumā, ja Slovākija būs prezidentūras uh, priekšgalā nāk, šī gada nākamajā pusgadā, otrajā pusgadā. Jūs taču galu galā. Uh, Eh, nu, tad būsiet klāt kā revizijas palātas pārstāvs, nevis kā savas valsts pārstāvs. Un pēdējais jautājums. Nu, jums vēl būs laika atbildēt uz to. Pirms sešiem gadiem, 15. martā 2010. gadā, jūs atteicāties atbildēt uz pēdējo jautājumu par iespēju atsaukt savu kandidatūru, tai gadījumā, ja Eiropas parlaments sniegtu jums negatīvu viedokli, ne, negatīvu atzinumu. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc tā rīkojāties? Kāpēc toreiz šādi izlēmāt neatbildēt uz jautājumu? Paldies! Balko kungs, nu varbūt tad lūdzu došu jums iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Uh, thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Ja jūs man atļausiet, darīsim tā kā jūs, referenta kungs, atbalst, atbildot uh, uz jūsu jautājumiem. Uh, manā valodā un slovenšķina un slovenšķina nav viena un tā paša valoda un runāsim tagad uh, slovāku valodā, ja trīkstu un es gribētu atbildēt eh, uz jūsu pēdējo jautājumu. Tātad, eh, kādēļ es esmu atbildējis tā, ka ja parlaments eh, dotu negatīvu atzinumu, vai es atsaucu savu kandidatūru, un es konsultējos ar savu valdību, un es mm, nu, īsti nezināju, vai attiecības starp šo komiteju un uh, Eiropas revīzijas palātu ir tik tieši viena otrām pakārtotas. Un uh, šodien, protams, ka es šodien uh, atbildu jā, ja gadījumā uh, šāds būtu parlamenta lēmums. Un katrā ziņā es stiprināšu savā darbībā Eiropas revīzijas palātas lomu. Un uh, te varbūt man ir jāmin kāds konkrēts piemērs, proti. Atlases procedūrā Es biju atbildīgs par uh, sesto uh, sadaļu un attiecīgi par to arī uh, um, mēs runājām un uh, tas sniedza komisijai iespēju mainīt un eh, izdarīt grozījumus eh, finanšu instrumentu piemērošanā. Un eh, kas attiec uz likumdošanas iestāžu darbu, strādāju pie mm, ziņojuma un nebija īsti skaidrs, vai jūs vēlaties eh, ņemt vērā mm, šos atzinumus, un eh, jāsaka, tā nav īsti, tas nav īsti mans personīgais viedoklis. Un tikai šajā gadījumā, bet arī citos, ir jāņem vērā likumdevēja viedoklis lai aizsargātu Eiropas revīzijas eh, palātas koptēlu. Un gal galā jautājums par manu neatkarību saistībā ar uh, Slovākijas uh, gaidāmo prezidentūru. Nu, protams, kā Eiropas revīzijas palātas loceklis, es esmu pilnīgi neatkarīgs, taču uh, kā Eiropas revizijas palātas e, loceklis, es tomēr varu, e, nu, tīri profilaktiski izmantot, e, tātad sekot tam, kā tiek izlietots Eiropas Savienības budžets. bet eh, runājot par pirmo eh, protokolu un sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem, Eiropas eh, revīzijas parlaments nosūta nacionālajiem parlamentiem savus attiecīgos ziņojumus, un līdz ar to caur Slovākijas atbildīgajām iestādēm es varēšu mm, apmainīties ar vislabākām idejām, iegūt vissvaigāko eh, informāciju, un es domāju, ka eh, tās varētu dot labumu abām pusēm, tie, tas būtu, tās būtu visas manas atbildes. Jā, nu man jāsaka, pirmajam kandidātam mums ir eh, tikai uh, 30 minūtes. Mēs gandrīz jau esam iztērējuši laiku, bet vēl trīs kolēģi vēlas uzdot jautājumus, tā kā lūdzu dariet to īsi, ne ilgāk kā divas minūtes. Patrik, tas pirmais sarakstā. Paldies. Eh, cienījamais eh, revizijas palātas locekli un šodien arī kandidāta kungs. Vispirms eh, revīzijas palāta ir publiska iestāde, kam ir jānodrošina, lai atbilstīgi tiktu iztērēta nodokļu maksātāja nauda. Un Eiropas parlamenta uzdevums ir analizēt, vai Eiropas budžets tiek iztērēts saskaņā ar finanšu regulējumu. Un mēs vairāk kārt esam lūguši revīzijas palātai sniegt mums konkrētāku informāciju par uh, Eiropas Savienības naudas izlietojumu vājām pusēm, dal, eh, vājām vietām dalībvalstīs, lai eh, varētu um, noteikt, kur ir sistēmiski vājas vietas. Lai varētu norādīt, ka ir nepieciešams uh, papildus uh, darbs, lai parlaments efektīvi varētu reaģēt uz šīm kļūdām. Kā līdz šim revīzijas palāta ir reaģējusi? uz šiem pieprasījumiem un ko jūs nākotnē darīsiet šajā sakarā. Un visbeidzot, dzimumu eh, līdztiesība un līdzsvars. Nu, izskatās, ka pēc šī raunda sieviešu skaits vēl, maz, vēl uh, vairāk samazināsies. Kā jūs nākotnē ietekmēsiet šo nelīdzsvaru? Thank you, Petri. We'll take the answers uh, uh, all at the end, I think. Uh... Jā, paldies Aiela Sanders kundze, Ines Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī atbildēšu, varbūt, uh, izmantojot savu valodu, tā kā to darīja kandidāta kungs. Uh, Runājot par budžeta apstiprinājumu pētniecības jomā, par e, šo attiecīgo budžeta sadaļu. 14. E, gada budžeta izpildu apstiprinot, mēs ievērojām uh, milzīgu kļūdu pieaugumu šajā sadaļā, un tas īstenībā uh, bija ļoti satraucoši. Un tas nozīmē, ka eksante auditu skaits bija samazinājies, kas gala rezultātā noveda pie lielāka eh, kļūdu īpatsvara. Un vienkāršošana no vienas puses varbūt liekas ļoti laba doma, bet svarīgi ir uh, to nedarīt pieļaujot eh, kļūdu palielināšanos, un ko jūs eh, darīsiet, eh, ja būsiet atbildīgs par šo jomu? Paldies, Martina. Paldies, cienējamais kandidāta kungs. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, bija atbildīga par 14. gada budžeta apstiprināšanu. Jūs strādājat ar kohēzijas politiku. Kas, jūsuprāt, ir nepieciešams, lai novērstu dalību valstīs problēmas? Kādā veidā šī komiteja un e, revīzijas palāta varētu sadarboties ar dalību valstīm nākotnē? Kāda būtu jūsu ieteikumi? Man šķiet, ka dalību valstīm ir jāuzņemas lielāka atbildība. Tad, kad jūs atbildēsiet par uh, kopējās pārvaldības sadaļu. Ko darīsiet? Tālāk. Netik daudz runājot par sadarbību ar citām institūcijām, jūs minējāt sadarbību, piemēram, eh, starp revizijas palātu un budžeta kontrolas komiteju, bet kādām citām pārmaiņām vajadzētu notikt, lai labāk aizsargātu ES pilsoņu intereses? Un trešais jautājums, kas ir saistīts ar otro. Eh, cerams, ka jūs sap saprotat un zināt, kas notiek eh, budžeta eh, izpildes apstiprināšanas procedūrā, ir tā tad ziņojums eh, par migrācijas finansēšanu un procedūra uh, sadarbībā ar komisiju, nu nebija pietiekami standartizēta. Ja jūs būtu uh, šī ziņojuma autors, kāda būtu jūsu pieeja? Paldies! Tālāk, Deutschkungs. Liels paldies, man pavisam īsts jautājums. Pirms sešiem gadiem Balkā kungs uh, demonstrēja savu uh, profesionālo kompetenci un pieredzi, un tādēļ mēs varējām atbalstīt viņa kandidatūru. Un to mēs izdarījām šajā pašā budžeta kontrolas komitejā. Viņš ir arī labi strādājis uh, sešus gadus esot amatā. Tādēļ mans jautājums. Kādēļ Slovākijas valdība neizvirzīja eh, kandidāti sievieti? kādu, kas patiešām būtu kompetente un kas eh, būtu strādājusi labi sešus gadus kāpēc tad, teiksim, viņa vietā netika izvēlēta sieviete? Nu, varbūt pārfrāzēšu savu jautājumu. Vai tas būtu nopietni uh, izvirzīt kandidātu tikai tādēļ, ka tā ir sieviete, ja mums ir kāds tik kompetents kā pašreizējais kandidāts? Un vēl jautājums. Sikmantas. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Kandidāts īpaši šaubas nerada, viņš ir ļoti pieredzējis, bet es gribēju pajautāt tomēr kādu lietu. Revīzijas palāca savā ziņojumā ir atzīmējusi, ka 70% no valstīm veltītajām rekomendācijām valsts, dalību valstis neievi, neīsteno. Un eh, savukārt revizijas palāta šai sakarā neveic nekādus pasākumus. Uh, kā jūs plānojat mainīt savu darbību šajā jomā. Ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis īstenotu jūsu uh, rekomendācijas. Paldies! Ļoti, ļoti lakoniski es gribēju tikai atgādināt, ka par ekoloģiju, ētiku un eh, līdztiesība equality var uzdot jautājumus, un mūsu kandidāts uz tiem neatbildēja. Paldies! Okay, lots of uh, good questions. Jā, nu ļoti daudz labu jautājumu, tā kā uzklausīsim jūs. Jā, man būs grūti atbildēt uz tik ļoti daudziem jautājumiem. Ajāla Sendera lūdza man izmantot citu valodu, ne manu dzimto. Es vēlētos pildīt savu sociālo pienākumu un apsveikt Tamašu uh, eh, Doiču saskaņā ar uh, Ungārijas nacionālajiem svētkiem, un viņām ir īpaši piespraud šodien daudz nemaz nezin, ko tas nozīmē. Kas attiecas uz pēdējo piezīmi no Snes kunga par ētiku. Es gribētu teikt, ka jā. Ētika ir tieša mūsu atbildība lai mēs varētu strādāt, lai mēs varētu veikt auditus, bet attieksme, ētiska attieksme, viss caur mūsu darbā ir svarīga. Viens piemērs, kas raksturo mūsu ētisko un atbildīgo pieeju, tā ir koordinācija, mūsu darba koordinācija aizsargājot Eiropas Savienības pilsoņu finanšu intereses. Runājot par sadarbību ar Olaf, nu piemērs, tas ir ētiski, ka mēs palielinām mūsu darbu šajā jomā, lai aizsargātu Eiropas Savienības pilsoņu finanšu intereses Uh, palielinot to lietu skaitu, ko mēs nododam Olaf izskatīšanai. Pagājuši gadu tās bija 22 lietas, uh, pagājuši gadu 14, tad, kad es sāku strādāt, tās bija tikai 3 lietas. Un sešu gadu laikā esam panākuši pieaugumus pat uh, seškārtīgi. Manuprāt, tā ir ētiska pieeja. Uh, Nu, un turpināšu dzimtajā valodā, jo labāk varu, vai precīzāk varu formulēt savus izteikumus un savas idejas. Atbildot uz jautājumu. ka uh, dalība valstīs netiek uh, īstenoti vairāk kā uh, 73% um, specifisko rekomendāciju, nu, atkal sakot, es tā kā pirmo redzu šādu skaitli. Uh, cik es atceros, tad mēs esam kopš 2012. līdz 2015. gadam saņēmuši pār par 600 atbildēm un par to, ka ir attiecīgi ieviestas mūsu rekomendācijas, un tāda ir manā rīcībā esošā informācija. Tālāk. Deutschkunga jautājums par to, kādēļ Slovākijas valdība nav uh, nozīmējusi nevienu sievieti šim amatam, no nu, es neesmu valdības loceklis. Un uh, es nevaru izskaidrot, kādēļ viņi ir pieņēmuši tādu lēmumu. Bet es tā gribētu domāt, ka uh, tas ir izvērtējums, tas ir novērtējums manam uh, darbam, manai pieredzei un uh, tam, ko es esmu veicis šajā laikā strādājot Luksemburgā, eh, izstrādājot eh, attiecīgus ziņojumus, esmu 12. gadā strādājis pie ziņojuma, prezentējis eh, Slovākijas parlamentā savu darbu. Respektīvi, es esmu centies visādi um, ietekmēt, atstāt pēdas uzlabojot līdzekļu izlo, izlietojumu um, arī pašā Slovākijā. Tālāk man tika uzdots jautājums par uh, ziņojumu par migrāciju un par problēmām, uh, kas saistītas ar um, procedūru šī ziņojuma izskatīšanai komisijā. Nu, pirmajā, pēc pirmā lasījuma mēs eh, visi bijām nedaudz eh, satraukušies, jo faktiski tika skarta zināmā mērā mūsu e, integritāte. Nu, varbūt ne, e, tā tieši nebija mūsu vaina, bet e, tā tas izskatījās. Un tur mm, izvirzījās jautājums par to, cik ļoti aktuāls ir šāds mm, ziņojums, cik lielā mērā tas ir aktuāls un atbilst mm, esošai situācijā. Un daudzi kolēģi bija ļoti skeptiski un ironiski runājot par to, eh, kā situācija pirms diviem gadiem pilnīgi atšķiras no tās situācijas, kādā mēs esam šodien. Un likumdevējs jau šodien ir mainījis pieeju un tagad mēs esam saīsinājuši uh, šos te termiņus, kad nāk klajā mūsu uh, ziņojumi. Un uh, 20. 24 mēnešu periods eh, nav pieņemams. Ajala Sender man jau uzdev tālāku jautājumu. Es pat nevaru to atkārtot, vai jūs varbūt varētu atkārtot šo jautājumu? Jā, paldies priekšsēdētāji. Tas bija par jūsu nostāju kā referentam par uh, zinātnes un pētniecības politikām, un uh, šajā laika periodā, uh, šajās politikas jomās, ievērojami pie, pieauga uh, kļūdu īpatsvars. Un 14. gadā jūs runājat par tādiem drosmīgiem vienkāršošanas pasākumiem, bet ko jūs varat teikt par šo kļūdu pieaugumu? Jo eksante, eksante auditi tur vairs nenotika. Ja mēs runājam par uh, kļūdu procentu, tas patiešām ir bijis visai augsts. Bet, manuprāt, šī kļūdu kvota varbūt nedrīkstētu būt tāds kā svētais grāls. Es uzskatu, rezultātu un panākumu kvota ir daudz svarīgāka. Protams, arī kļūdu, procents kļūdu līmenis ir jāievēro, bet es nedomāju, ka tam ir jābūt eh, tādam uh, brīnumu līdzeklim. Ja mēs runājam par kohēziju un šo uh, kļūdu procentu, 2014. gadā tie bija 5,7%, un mēs arī ziņojumā paskaidrojam, kādēļ. Un ir dalība valstis, kas, protams, arī informāciju apstrādā atšķirīgi. Tā tad eh, tiek apgalvots, ka dalība valstu rīcībā būtu bijis, ja dalība valstu rīcībā būtu bijis pietiekami daudz informācijas, tās varētu eh, šo kļūdu procentu samazināt līdz pat 1,7%. Protams, mēs nedrīkstam vienmēr izmantot šādas aprēķina metodes, bet, nu, uz kādiem 3,5% samazināt šo uh, kļūdu līmeni būtu patiešām ievērojami panākumi. Un bieži vien tiek arī argumentēts tā, ka runājot par Eiropas līdzekļiem, kļūdas arī galvenokārt tiek pieļautas tādēļ, ka likumdošanas satvers ir pārāk piņķerīgs un ir bijušas neskaitāmas tikšanās. Es pat uh, piedalījos pirmajā augsta līmeņa uh, vienkāršošanas grupas sēdē. Un tika apgalvots, ka vienkāršošanai ir jābūt tādam, nu, kā uh, Eh, vienmēr atkārtojamam bauslim, tas ir jau kā tāds pantiņš iegājies mūsu ikdienas leksikā, bet, eh, nu, īstenībā 20 gadu laikā nevarētu teikt, ka ir noticis arī milzīgs eh, progress. Visu laiku tiek runāts, jā, jā, jā, jāvienkāršo, jāvienkāršo, augst līmeņa grupa izstrādās priekšlikumus, bet man jāatzīst, ka ne visu ir iespējams vienkāršot. Protams, līdzekļu saņēmēji sīstu plaukstas, ja viņiem vajadzētu aizpildīt tikai vienu vienīgu veidlapu, bet tas arī nav iespējams. Ir, protams, jāmeklē uzlabojumi, ir daudzi piemēri, kā ir iespējams to panākt, un līdz 2020. gadam mēs esam paredzējuši, kā vienkāršot eh, šo kļūdu samazināšanu un izskanēja arī vairāki jautājumi par to, ko es kā revīzijas palātas loceklis varētu darīt, ko es varētu piedāvāt, kāds uzlabojums. Un, protams, es izstrādāšu priekšlikumus, sagatavošu atzinumus. Bet, protams, tas būs atkarīgs arī no kolektīva lēmuma. Uh, ko pieņems uh, kolēģijas. Un kopīgi ar jūsu komiteju un uh, apspriežoties arī ar citām interesētām pusēm, es izstrādāšu saskaņā ar savām kompetencēm priekšlikums. Es atvainojos, ja neesmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Tad man, protams, būtu jārunā ilgāk un iespējams, nu, ka tik daudz laika mums nav. Paldies, Šoltes kungs! Tagad uh, lūdzu jums vārds īsiem uh, tādam apkopojumam. Uh, thank you, miss. Paldies, priekšstādātāji. Kā jau minēju, pašā sākumā gribēju teikt, ka nu neviens neapšauba kandidātu profesionālo pieredzi, bet es pats nu, būtu gaidījis eh, varbūt konkrētāks atbildes uz dažiem jautājumiem. Sevišķi. Runājot par tādiem aktuālākajiem jautājumiem, ētika ir ļoti svarīgs jautājums, ja runājam par valsts finansējumu. Nu, arī uh, korupcijas un ētikas skandāli ir bijuši vēroti jūsu valstī. Šoltas kungs, eh, izvērtējums notiks pēc tam, saka priekšsēdētājs. Nu, tikai daži noslēguma vārdi no jums tiek tagad lūgti. Tātad eh, Šoltas kungs turpina, eh, kandidāts ir pieredzējis un. Es domāju, ka viņš varēs arī uzlabot institūcijas darbu, uh, un padomāt, lai uh, revizijas palātas uh, balss būtu tāda pārliecinošāka un skaļāka. Paldies, Šoltes kungs, esam nedaudz iekavējuši. Nu jā, iespējams, ka mums uh, bija nepieciešams vairāk par pusstundu šim kandidātam. Un kolēģi, protams, arī jūsu uzdevumu nepadarīja vieglāk, uzdeva daudz sarežģīts jautājums, un tādēļ mēs tagad esam uh, uzklausījuši pirmo kandidātu, un mm, pēc tam uzklausīsim nākamo. Liels paldies, saka uh, Balčo kungs. Wir fahren fort mit Turpināsim darbu. Uzklausīsim nākamos kandidātus. Un tagad es lūkšu Latvijas kandidātu uzstāties. Viņš ir otrais šodien mūsu sarakstā. Kur viņš atrodas? Mr. Kozlovs. Kozlovkungs. Is the candidate? Is he in front of the door? No. Genau. No,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 Welcome and apologies for the delay. We're... Es atvainojos, ka jums bija jāgaida, un tagad došu vārdu Šaltas kungam, referentam lūdzu. Kozlovkungs, esat gatavs ar sevi iepazīstināt? Lūdzu, tomēr jums pirmiem vārds. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, uh, honorable members. Godātā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, Dārgie draugi un partneri, saka Kozlokungs arī franču valodā, esmu pateicīgs par šo iespēju piedalīties komitejas sēdē kā Latvijas kandidāts um, uh, darbam revīzijas palātā. Man patiešām uh, tas ir liels gods un arī lielisks iespējas. Tagad daži vārdi par uh, mani pašu. Tātad jāsaka, ka Gandrīz 20 gadu garumā esmu strādājis valsts institūcijās pie finanšu politikas, ekonomiskās politikas, fiskālās politikas jomā gan Latvijā, gan arī šeit Eiropas Savienībā. Un esmu guvis daudz pieredzes par Eiropas Savienības politiku, kas īsnībā arī iet daudz tālāk par ekonomiskajiem un finanšu jautājumiem. Esmu guvis pieredzi daudzos politiskajos lauciņos, labu izpratni par to, kā norisinās darbs Eiropas Savienības institūcijās un kā norisinās politiskie procesi. Un, protams, esmu arī uh, labāk uh, iepazinies ar Eiropas Savienības budžeta uzbūvi. Un jāsaka, ka esmu gan neatkarīgs, un man arī nav uh, interešu konflikta. Tieši tādēļ eh, Latvijas valdība ir piedāvājusi manu kandidatūru darbam revizijas palātā. Uh, un esmu arī priecīgs, ka man tika pausts vienbalsīgs atbalsts. Un tagad uh, nedaudz detalizētāk pastāstīšu par uh, savu profesionālo pieredzi un gūtajām zināšanām, kas varētu noderēt revīzijas palātas darbā. Ja es es tikšu iecelts amatā, es patiešām varēšu strādāt daudzās uh, jomās un ņemot vērā arī man pieredze ekonomiskās pārvaldības lauciņā. Un, protams, es vēlētos arī atbalstīt Eiropas projektu, rūpējoties par labāku Eiropas Savienības finansējumu pārskatāmību. Domāju, ka visi esam viens prātis. Eiropas Savienība daudzus gadus, eh, pēdējos gadus ir cietusi no pilsoņu neusticības, un tā ir arī attīstījusies dažādos veidos. Diemžēl arī uh, budžeta resursi nevienmēr tiek izdoti lietpratīgi un pietiekami pārskatāmi. Es domāju, ka pat maza izmēra budžets var būt pietiekami labs instruments, lai atgūtu mm, pilsoņu ticību, lai uh, finansētu tādas jomas, kur ir šī reāli taustāmā papildu vērtība, un uh, lai tas būtu pietiekami saredzams arī pilsoņiem pilsoņiem. Protams, budžetam ir jātiek īstenotam saskaņā ar noteikumiem, bet tam ir jātiek eh, īstenotam arī pietiekami ekonomiski efektīvi. Tas būs patiešām sarežģīts uzdevums un Eh, visām institūcijām tas ir jāveic ar pietiekami lielu atbildības un rūpības devu. Tādēļ, protams, ir jābūt ciešai sadarbībai starp parlamentu un revīzijas palātu, lai eh, katrs nodokļu maksātāja izdotais cents tiktu izmantots produktīvi un ar papildu vērtību. Es, protams, eh, reiķinos arī ar jūsu sadarbību šajā uh, kontekstā. Un, ja mēs runājam par pamatprincipiem, eh, pirmais no tiem eh, Eiropas Savienības eh, līdzekļi ir jāizmanto un jādomā, kādu papildu vērtību ir iespējams panākt, finansējot dažādas Eiropas Savienības projektus un kā valdības izmanto kontrolas un revīzijas instrumentus, kā dalība valsts izmanto eh, saņemto eh, finansējumu, vai vienkārši tas ir tāds iegums, eh, kaut kur līdzekļi nokrituši no gaisa, vai tieši otrādi nodokļu maksātāja nauda, kas ir jāizmanto ar vislielāku atbildību un rūpību, un jādomā arī par izdošanas un investīciju kultūru, kurš ir tātad atbildīgs papildus budžeta lēmēju iestādēm, un ko tas nozīmē finanšu pārvaldības sistēmā reformai. Es šeit saskatu tādu saikni starp īstenošanu un sarežģītību. Kādas finanšu schēmas tiek izmantotas um, īstenojot uh, Eiropas Savienības projektus? Tie ir galvenie jautājumi, kas ir jāuzdod un kas īstenībā jau tagad ir jāatbild un būs jāatbild tuvākajā nākotnē. Un Tagad uh, nedaudz uh, pastāstīšu arī par tām atbildēm, ko sniedzu anketā, kas man bija jāizpild pirms tam. Uh, Es domāju, ka, piemēram, nav nekādu pretrunu starp neatkarību un arī starp to, ka revīzijas palātas balss ir jāuzklausa, eh, jo jāsaka, ka revīzijas palāta ir ļoti svarīga šajā Eiropas Savienības ekonomiskajā sistēmā, ir jāsazinās ar ieinteresētajām pusēm, un ieinteresētajām pusēm ir jābūt gatavām piedalīties diskusijās un uh, ievērot revīzijas palātas sniegtos ieteikumus. Un Tas ir jāpaturprātā arī likumdošanas darbā, ņemot vērā arī palātas atzinums, kas sniegti par konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem. Un tagad daži vārdi par uh, uh, īstenošanas uh, revīziju, un jāsaka, ka tas ir pēdējā laikā kļūst par tādu kā modes vārdu. Mums ir jādomā, lai ir Uh, labākas saskaņas starp ES budžetu un augsta līmeņa stratēģijām. Par, uh, bet ir jāsaprot, jāapzinās, uh, ka šīs procedūras rezultāti var būt daudz grūtāk izvērtējami. Ja mani iecels amatā, es tāpat nebaidīšos no grūtākiem uzdevumiem, uh, Proti runājot par atskaitīšanos un kontroli eh, dalību valstu līmenī un par uh, to, kā tas varētu tikt eh, īstenots, ņemot vērā arī uh, revizijas palāts atzinums. Un, protams, ir jāatskaitās arī uh, cilvēku priekšā, ņemot vērā labāku ES saziņas stratēģiju kopumā. Uh, Eh, priekšsēdētājs kundze, godātie komitejas locekļi, paldies par uzmanību un tagad eh, gaidīšu jūs jautājumus. Paldies, paldies, ka atbildējāt arī uz anketu un tagad eh, lūdzu Igors mūsu referents. Thank you, Madam Chair. So... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par kandidātu profesionālo pieredzi, Eh, mūsu kandidāts strādā kā diplomāts, un tātad, protams, eh, viņš ir ļoti labi iepazinies ar visām procedūrām Eiropas Savienības institūcijās, bet es gribētu dzirdēt arī ko vairāk par viņa pieredzi tieši uh, audit jomā. Tā tad nav nekādu šaubu, ka strādājot dažādās institūcijās, uh, It sevišķi eh, prezidentūras laikā piedaloties ekofin sēdēs, jums ir bijis daudz pieredzes, bet varbūt eh, vairāk kaut ko par auditu jomu jūs varētu mums pastāstīt. Un otrs jautājums. Varbūt jūs varētu pastāstīt ko vairāk the uh, last one, uh, you know, um, par uh, šo ierosināto uh, administratīvo tieslietu un un tāpat uh, irregularity, fraud, corruption in his own member states. Bija arī aizdoms par korupcijas lietu. Uh, jūsu dalību valstī. Ko tad jūs darītu, ja eh, eh, būtu kāda, tas ir 13. jautājums, ja būtu kāds aizdomas par korupciju eh, vai pārkāpumu jūsu dalību valstī, kā jūs rīkotos, kā tad jūs tiktu ar to galā? jo ir jābūt, protams, arī šai informācijai pilnīgi konfidenciālai, pirms atzinums ir ticis publicēts. Kā jūs varētu komentēt šo atbildi. Paldies. Kozlovpita. Kozlovkungs, lūdzu. Thank you, Mr. Šol. Paldies, Šolts kungs, par jūsu um, uh, ziņojumu. Paldies arī par jautājumiem. Tātad par savu pieredzi. Savās atbildēs es jau uzsvēru, ka palātas spēks ir ne tikai uh, daudzveidībā, bet arī uh, pieredzēs, pieredžu daudzveidībā. Un uh, tā pieredze, ko esmu gūst strādāt Eiropas Savienībā, uh, arī pie budžeta izpildes procedūras, īgada budžetu apspriežot, tas noteikti būtu, tā būtu ļoti vērtīga pieredze, ko varētu izmantot arī revīzijas palātā. Uh, Un vēl par labu man liecina arī darbs Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā. Es tur strādāju āduta komitejā. Tas nebija mans vienīgais uzdevums. Un jāsaka, ka šīs komitejas darba diapazons bija ļoti plašs Mēs eh, tā tad eh, iepazināmies ar, mēs veicām ārējo auditu un skatījāmies, kā līdzekļi tiek izmantot dažādos projektos, bet tāpat eh, mēs arī izstrādājam dažādas rīska modeļus, vērtējam bankas veiktspēju un katru ceturksni tika tā tad izvērtēta tika veikta riska analīze un bankas veiktspēja. Tas patiešām šajā ERAB kontekstā bija ļoti svarīgi. Mēs pat ļoti uzmanīgi uh, arī strādājām pie izvērtējuma procedūras, vai uh, īstenotie investīcija projekti ir tikuši uh, realizēti tādā veidā, uh, lai tas atbilstu bankas mandātam un arī uh, tādam drošam finanšu pārvaldības mehānismam. Tas ir arī saistīts ar audita finanšu pārvaldības uh, darbu, ko esmu veicis savas karjeras gaitā un Tāpat es arī e, ļoti labi pārzinu e, Eiropas Savienības darbību, institucionālo uzbūvi un tas, protams, nozīmē arī sadarbību ar e, padomu, komisiju un Eiropas parlamentu neapšaubāmi. Tālāk par šo tieslietu. Kā es atbildēju uz desmito jautājumu? Latvijā ir atklāts konkurs ievērot uh, kandidātus uh, revizijas palātā, un šī procedūra ir tik vien caurskatām, cik iespējams. Saskaņā arī ar uh, ES pieņemtajām procedūrām. Protams, ka bija arī citi kandidāti, kas pieteicās šim amatam un bija visai ilga atlases procedūra, viņi netika eh, izvēlēti. Nu, protams, viņi varbūt nav pārāk eh, sajūsmināti par šo faktu, un iespējams viņi izmantos uh, visas uh, iespējas, lai kaut kādā veidā atlases procedūru aptumšotu, apēnotu ministru kabinetam, nu pat eh, diviem ministru kabinetiem vajadzēja šo procedūras iznākumu apstiprināt. Manu kandidatūru izvirzīja vēl straujums kundzes laikā, kad viņi bija ministru prezidenti, un varbūt būsiet dzirdējuši, ka tagad mums ir uh, jauns premjerministrs. Un arī jaunā valdība atbalstīja manu kandidatūru. Tātad divas valdības jau ir savu svētību tai devušas, un tātad. tad Eh, arī valdības lēmums līdz šim nav ticis mainīts. Atlases procedūras laikā eh, valdībai ir pilnīga eh, izvēles brīvība, tā tad neņemt vērā nomināciju, ko ir izvirzījusi atlases komiteja. Es domāju, tas pietiekami labi pierāda, ka valdība uzskatīja manu kandidatūru par pietiekami labu šim amatam un atbalstīja manu kandidatūru vienbalsīgi. Pēdējais jautājums par to, kā es rīkotos uh, liela korupcijas skandāla vai kāda pārkāpuma gadījumā, kurā tiktu iesaistīti cilvēki no manas uh, dalībvalsts. Jāsaka, ka saskaņā ar manā rīcībā esošu informāciju. Nu, piemēram, ja man kāds teiktu, ka šādas aizdomas pastāv, mans pienākums, protams, būtu arī kā pilsoņu pienākums informēt atbildīgās iestādes manā dalību valstī. Protams, es nerunātu par to par tādu situāciju, ja es, eh, teiksim, pats būtu iesaistīts audit procedūrā. Es tiek, vienkārši gribēju precizēt. Varbūt šeit ir bijis kāds pārpratums šajā kontekstā. Paldies. Jā, jā film. Paldies. Sārvama kungs divas minūtes. <clears throat> Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Dargais kandidāta kungs. Referents jau jums uzdeva par to jautājumu, bet es turpināšu izdarīt uz jums spiedienu par jūsu um, dzīves gājumu CV. Ņemot vērā to, kādos darbos esat strādājis, lai gan tie nav tiešā veidā saistīti ar Eiropas Savienības līdzekļu izmantojumu, jūs šeit pie, pieminējat arī savu darbu uh, Eirābu un lūdzu uh, palabojiet man, ja es kļūdos, bet, uh, ja es pareizi saprotu, nu, jums nebija tieši saistības ar Eiropas līdzekļu izmantojumu. Jāsaka, ka revīzijas palātas. Palāta ir ļoti svarīga iestāde, kas skatās, kā tiek izlietot mūsu nodokļu maksātāja nauda, bet es gribētu dzirdēt vairāk kaut ko no jums. Uh, Uh, šajā kontekstā, nu lūdzu pārlieciniet mani un manus kolēģus, ka esat labs kandidāts. Ko jūs darīsiet, lai varbūt aizpildītu tos nelielos robus, kas ir jūsu gūtajā pieredzē un pārlieciniet mani, ka jūs esat uh, gana labs kandidāts, lai uzņemtos šo darbu. Un tālāk uh, vēl viens jautājums par dzimumu nevienlīdzību. Mēs te nerunājam tikai par revīzijas palādes darbiniekiem, bet igadas ziņojumos mēs esam redzējuši, ka visos līmeņos ir dzimuma nevienlīdzība. Gribēju pavaicāt, ko jūs darīsiet šajā jomā un kādā veidā jūs mēģināsiet to ietekmēt. Un, nu, tāds neliels mājiens. Neizmantojiet, lūdzu, to pašu taktiku, ko izmantoja Balko kungs jo man tas patiešām rada lielas grūtības runājot par šo locekļu kolēģiju un pasakot, ka jā, nu galu galā es tur īsti neko nevaru darīt, nu tam pat nav lielas nozīmes, un gal galā tas jau nozīmē, ka mēs pat nu, tagad varējām labāk iedzert tasīt kafijas, nevis šeit diskutēt. Divas minūtes jums ir atgādina priekšsēdētāji. Lūdzu atbildiet mums par šo jautājumu. Danke. Die... Paldies, Ajāls Senders kundze. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo... Paldies, priekšsādātāji. Man trīs jautājumi. Jūs esat ierēdnis, esat, protams, spējīgs, uzticams valdībai, nu pat jau dzirdējām, ka, lūk, uh, esat arī valdībai pateicīgs par to, ka jūs iecēl šajā matā. Nu, tad gribu jums tagad vaicāt, kādas bija jūsu mm, darbība prez, Latvijas prezidentūras laikā, kā tā palīdzēja Eiropas Savienībai? Un arī tālāk par eh, laika saga termiņu sagatavošanu attiecībā uz speciālai īpašiem ziņojumiem. Jūs teicāt, ka lūk grūti panākt uh, līdzsvaru starp atvēlēto laiku un kvalitāti. Un sakiet, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka sagatavotie ziņojumi nav pietiekami kvalitatīvi? Mums bija padziļinātas diskusijas, tam bija vajadzīgs ilgs un garš laiks nenoliedzami. Uh, Un attiecībā uz EPNI mēs eh, pēc tam noņēmām budžeta līdzekļus saskaņā ar revīzijas palātas lēmumu. Tā lai nu, tālāk līdzekļi būtu Eiropas investīcija bankas rokā. Nu, tas, protams, eh, um, ir jūsu darbības lomā, tātad šī kontrola, un tātad uh, Ja jūs iecels šai, šajā matā, tad kā jūs grasaties īstenot kontroli pār šiem līdzekļiem, kas nu šobrīd vairs nav pakļauts standarta eh, budžeta kontrolas procedūrai? Pačītis kungs tālāk. Priekšādātāji pateicos. Man bija iespēja iepazīties ar šī kandidāta darbu Un, ko dzirdēju no kolēģiem, eh, varu tikai un vienīgi teikt, ka visu veidu atsauksmes ir bijušas ļoti pozitīvas. Ārkārtīgi daudzās dzīves jomās, protams, ir ļoti nozīmīgi, lai kvalificētie eksperti varētu darb darboties komandā. Un, protams, ka arī revīzijas palātas darbs ir tieši šāds komandas darbs. Mm, tā ir kolēģija, kas darbojas. par revīzijas pieredzi. Reviz, revidenti daudzās dalībvalstīs strādā ļoti sarežģītos apstākļos, bet vienalga nāk klajā ar virkni ierosinājumiem, kas, protams, ir daļa no darba, un domāju, ka mūsu kan, šeit priekšā esošiem kandidātam noteikti būs atbilstīga pieredze, lai to darītu. Ja runājam par revīzijas palādes darba principiem, tad jāatceras, ka viens no tiem ir efekt, pārliecināties, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek izmantot efektīvi. Mans jautājums ir tāds, vai jūs nesarat šeit zinām pretrunu? No vienas puses jums ir jāizmanto šie līdzekļi efektīvi un atbilstīgi, bet tāpat no otras puses ir šie noteikumi attiecībā uz līdzekļu izmantošanu jāvienkāršo. Neviens īsti nezina, kā tad to darīt, kā vienkāršot noteikumus, kā tad dalībvalsts šobrīd to cenšas darīt atsevišķi. Mm, jūsu darba galvenais princips. Uh, nu, ir tāds, ka jūs darboties ar kā tik daudzās jomās - transporta projekti, kultūra un tā tālāk. Kā jums šķiet, kura joma jūsuprātu būtu, eh, nu, tā piemērotākā šādai vienkāršošanai, ja jūs tiktu apstiprināts šajā matā? Labājevs kundze. Kozlaukungs, divi pavisam tādi īsi novērojumi piekrītu Sarvamā kungam, gribu dzirdēt vairāk no jums par to, ko jūs grasāties darīt, lai atbilstu šim darbam, jo jums ir vajadzīga lielāka pieredze šai Eiropas revīzijas darbā. Pārlieciniet, lūdzu, mūs, ka jūs profesionālās prasmes ir pietiekami, pietiekami šī darba veikšanai. Un tāds specifisks jautājums varbūt, lai, nu, redzētu, kāds jūs profesionāls viedoklis. Zināmu laiku mēs, nu, jau sastopamies ar šo uzticēšanās jautājumu attiecībā uz dalībvalstu datiem, kas nonāk ES iestādēs. Kāda jūs nostāja šai jautājumā? Jūs, tad, jums ir pieredze tātad abās šais pusēs, taču vai jūs uzskatāt, ka te ir iespējams kāds uzlabojums un kas, jūs prāt, varētu tikt darīts ar šīm nacionālajām deklarācijām? Ko darīt, lai šie dati būtu uzticamāki, tad, kad mēs to saņemam no dalībvalstīm? Jo, jāsaka, tas ir jautājums, kas šobrīd rada problēmas. Un pēdējais jautājums. Es ļoti man patika, ka jūs rakstījāt savās artiskajās atbildēs, ka jūs bijāt daļa no, no lēmumu pieņēmējiem, tad, kad valsts pieņēma svarīgus lēmumus. Nu, šķiet, ka mēs droši vien esam līdzīgā situācijā, mēs esam līdzīgā vecumā, mēs arī esam nu, abi no jaunām dalību valstīm, bet gribu vaicāt, lūko, Eiropā mēs esam gandrīz tādā pašā situācijā, un eh, es revīzijas palāta, protams, ir ļoti svarīga iestāde. Ko kā jūs varat darīt eh, lai mainītu Eiropu šai amatā. Ko jūs darīsiet tātad kā revizijas palāca loceklis, lai turpinātu šo entuziasma mm, ceļu? Paldies! Zdehovskij kungs uz divām minūtēm. Priekšādātāji pateicos, godātais kandidāti. Vēlos jums vaicāt par jūsu menedžmenta prasmēm. Iepazinos ar jūsu mm, dzīves gājumu, jeb CV pavisam detalizēt, un gribu jums vaicāt, uh, kā esat paredzējis īstenot sadarbību ar pārējiem savas komandas locekļiem, kā jūs vadīsiet šo komandu, vai jūs varat piedāvāt tādu skaidru vīziju tam, kā tas varētu norisināties. Vēl viens jautājums par sadarbību ar šo komiteju. Vai jūs varētu mums sīkāk paskaidrot to, kā tas varētu norisināties, varbūt konkrētus piemērus varat piedāvāt tam, kā esat paredzējis īstenot savu funkciju revīzijas palāca ietvaros? Un kāda, jūsuprāt, ir Eiropas parlamenta budžeta kontrolas komitejas loma šai kontekstā? Un mans pēdējais jautājums ir visai tāds hipotētisks, bet svarīgs tāpat laikā. Jūs devātu padomu, ja jums būtu jādod premjeram padoma, padoms, ko jūs teiktu, ja šis premjers, kā jūs to būtu uzzinājis, būtu nelegāli iegūs līdzekļus no ES eh, budžeta un gribētu, piemēram, no jums informāciju par kaut kādu revīzijas procesu, kas šobrīd turpinās. Ko jūs darītu, kā jūs rīkotos mm, pret šādu, nu, šādu pakalpojumu lūdzēju? Šmitas kundze. Tikai ļoti īsi jautājums. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka Eiropas Savienība aizvien vairāk attālinās no pilsoņiem un ka uh, revīzijas palāta varētu atkal darīt kaut ko, lai šo zaudēto uzticību atgūtu. Un, ja jūs runājat par līdzekļu izmantošanu, protams, tie ir jāizmanto taupīgi un atbildīgi, uh, neapšaubām tā tas ir, nu, bet tas ir pārāk vispārīgi. Es domāju, ka nevajadzētu arī, nu, uh, tā vispārīgi runāt. Varbūt jūs varētu konkrēti pateikt, kā ar jūsu darbu eh, revizijas palātā jūs varētu atkal eh, Eiropas Savienību vairāk pietuvināt pilsoņiem. Paldies! Stāsta kungs, lūdzu, divas minūtes. Danki, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī eh, pievienojies tiem kolēģiem, kas teica, ka es sēžu šeit, saka Stāsta kungs. Tātad, vai jūs varētu kaut ko vairāk eh, pateikt, lai varētu mūs pārliecināt par jūsu pieredzi audita jomā? Ja jūs varētu to izdarīt, tas būtu ļoti jauki. Otrām kārtām eh, bija kāds kandidāts, eh, kas ir iesniedzis sūdzību un. 27. janvārī bija spriedums, un mēs esam arī saņēmuši informāciju no kolēģiem, ka ir jābūt vēl apelācijai, kas ir paredzēta nākam nedēļ, 22. martā. Vai jūs varat mums pateikt, ka šī lieta jau ir tikusi izskatīta un slēgta, un visu beidzot vairāki kolēģi uzdeva jautājumus? Eh, par šo konfidencialitāti. Vai jūs eh, skaidri un gaiši eh, varat pateikt, ka nekad nesniegsiet informāciju citiem, ņemot vērā doto godu vārdu? Jāsaka, ka konfidencialitāte ir patiešām pienākums, kas ir jāievēro revizijas palātā. Paldies! Kolēģi Novakov, bitte. Novakova kungs. Paldies priekšsādētājiem. Nāsmu pats inženieris, bet visa šī inženierijas pieeja man tomēr patīk, tīpaši, kad runājam par valsts finansēm. Un šī iemesla dēļ man Tas pats svarīgākais šķiet tas, cik labi mēs funkcionējam, kāda ir resursa efektivitāte, un tāpēc mans jautājums ir attiecīgi šāds. Šobrīd lai arī revizijas palātas loma ir ļoti svarīga. Lielākā daļa rekomendāciju, ko šī palāta izstrādā un ziņojumi, ko jūs sagatavojat, ir tīpaši īpašie ziņojumi, tiek gan apspriest šeit komitejā, jā, mēs Mēs it kā cenšamies informēt par jūsu darbu kādu, bet pēc tam tas viss tā pazūd nebūtībā. Kā jūs varētu uzlabot to, ka jūsu rekomendācijas var iet tālāk, kļūt redzamākas, respektētākas? Kā jūsu darbs līdz ar to var būt efektīvāks, ja runājam, piemēram, lūk par šiem īpašajiem ziņojumiem, kas sagatavojam? Jā, es arī pati sevi iekļauju runātāju sarakstā. Mums ir aktuāli arī eh, parūpēties par reformām revīzijas palātā, eh, lai kāds ar mums sadarbotos pietiekami efektīvi, lai šie termiņi būtu īsāki, lai gada pārskats būtu gatavs ātrāk. Un lūdzu pastāstiet, ko jūs par to visu domājat, kāda ir jūsu nostādne, un domāju, nu jā, jūsu profesionālā karjera ir patiešām iespaidīga, jūs ļoti labi pazīstat Eiropas Savienību, un eh, tas ir svarīgs priekšnosacījums, lai strādātu revīzijas palātā. Lūdzu, došu jums tagad vārdu, lai atbildētu jautājumiem. Uh, thank you. Paldies. Paldies priekšsādātāji. Paldies komitejas deputātiem. Cik man laika dots? Man divi lap, divas lapus ar jautājumiem pierakstīts šeit. Centīšos atbildēt uz tiem visiem, bet ja nu kāds man paslīd garām, cerams, ka tas tā nebūs, bet tomēr lūdzu atgādiniet man par to. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs par tiem jautājumiem, ko jūs pieminējāt. Bija deputāti, kas paicāja par manu pieredzi konkrēti revīzijas jomā un to, kā es varētu šo pieredzi uzlabot. Pirmām kārtām par uzlabojumiem. Uh, es šķiet, e, ja man iecās šai kandidāta amatā, tūlīt pēc iecāšanas, e, tūlīt pēc kandidatūras iz, iz, izvirzīšanas es jau uzsāku tehnisko zināšanu uzlabošanu, nu, īsteno, izgāju vairākus kursus gan Briselē, gan ārpus tās. Un, protams, ka mācīšanās ir tā pirmā, primārā debilde. Pierādījums tam, ka esmu to gatavs darīt, ir fakts, ka pirms pāris gadiem nu pat pabeidzu savu maģistra grādu biznesā paralēli darbam, jo es ticu šai pieejai par mūža izglītību, esmu gatavs mācīties, es daudz ko, protams, upurēju, lai to darītu, un, protams, arī ārkārtīgi daudz ko apguvu, apguvu šo biznesu perspektīvas niansi. Uh, Daļa no programmas bija saistīta arī ar grāmatvedību, ar iekšējām kontrolēm uzņēmumos, un es domāju, ka tas varētu būt arī ļoti liederīgi šeit. Turklāt mana pieredze Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā, jeb ERAB, ir līdzīga, jā, līdzdarbojos revīzijas komitejas sanāksmēs, mēs bijām valdes pārstāvi un izmantojām informāciju, ko piedāvāja revidentu un piekrīt jums, ka varbūt mana pieredze šai jomā drīzāk ir saistīta ar politikas jautājumiem nekā ar tehnisko revīzijas darbu, bet domāju, ka tehniskās prasmes pilnīgi noteikti varētu tālāk uzlabot, un kā jau teicu, es tieši ar to šobrīd nodarbojos. Tālāk. Par dzimumu līdz, līdzsvarotību. Šo jautājumu, protams, es jau gaidīju. Pirmām kārtām mani iecēla valdība, kuras eh, prie, priekšgalā bija sieviete. Domāju, ka tā vien jau ir laba zīme, ka viņi, lūk, uh, izskatīja visus par un pret par manu kandidatūru un tik un tā nolēma iecelt mani. Premjerministra, mm, būdama sieviete, mani pilnībā atbalstīja šajā amatā. Es saprotu, ka dzimuma līdzsvarotība tiesā, respektīvi revizijas palātas līmenī, nav optimāla šobrīd. Un tāpat laikā zinu, ka darbinieku līmenī šī situācija ir daudz labāka. Es pats nāku no dalībvalsts, kur uh, eh, dzimuma līdzvarotība valsts administrācijā jau ir tāda, ka tā atbalsta sievietes, un faktiski pat vairāk sieviešu ir man pašreizējā priekšniece, finanšu ministra sieviete, valsts sekretāra sieviete. Tad Latvijā mēs šo jautājumu par dzimumu līdzvarotību uztveram ļoti nopietni, tās parādās. Un tas fakts, ka es tiku iecāts izvirzīts kā kandidāts, un man atbalstīja daudzas sievietes Latvijas valsts administrācijā, manuprāt, arī nu, runā pats par sevi. Tālāk šķiet Senders kundze bija tā, kas vaicāja par FC. Kā es uzbal, uzlabotu ES budžetu šai ziņā? Es domāju, laiku pa laikam ar Senders kundzi mums ir bijuši ļoti tādas skarbas diskusijas uh, jau sarunu gaitā, un es jau jums toreiz ļoti atklāti teicu, ka, manuprāt, FC ir tāds kā eksperiments, tas ir tāds kā tests, tātad šis strateģisko investīciju fonds par to, vai es budžetu ir iespējams izmantot citādākā veidā, vai piemēram, iedodot dalībvalstī vienu eiro, mēs tiešām varam cerēt, ka atsevišķos gadījumos, um, nu, svirošanas rezultātā šī summa mm, vairosies. Tāds arī ir tas mērķis. Es domāju, ka tas ir tāds labs tests, nabas pārbaudījums, kas mums ir jāveic, ja mēs vēlamies mm, labāk pārvaldīt ES budžetu. Mēs jau zinām, ka nākamais budžets varētu, diemžēl, būt pat vēl mazāks apjomos. Tātad mums ir mm, jā, efektīvāk jāizmanto budžets. Senders kundze tāpat arī vaicāja par īpašajiem ziņojumiem un līdzsvaru starp laiku un kvalitāti. Te nu es faktiski gribēju pateikt drīzāk to, ka, ka nav tā, ka es obligātā kārtā atbalstu termiņu samazināšanu zi ziņojumu sagatavošanai pēc iespējas lielākā mērā, jo cik tālu man saprotams, tad šiem palātas ziņojumiem ir jābūt tādam autoritatīvam informācijas avotam, tā ir milzīga atbildība jo ja tiek izdarīti secinājumi, rekomendācijas, kam ir svars, un tāpēc ir nepieciešams pareizais līdzsvars ar to laiku, kas tiek pavadīts ziņojumu sagatavošanai, kas tātad tiek piešķirts revizijas palātavai un gaidām paredzamajai vajadzīgai kvalitātei. Un domāju, ka 13 mēneši tāpat laikā ir termiņš, ko mēs varētu panākt vidēji, un šķiet, ka revīzijas palāta jau iet šai virzienā, ja nekļūdos. Tālāk vēlreiz par strateģisko investīciju fondu un to, kā līdzekļi tiek pārbaud, pārbaudīti no EIB puses. Piekrītu, ka kontrols mehānismi varbūt ir vājāki nekā tā būtu parasti ES budžeta līdzekļiem. Es domāju, ka tas arī tika lielā mērā apspriest sarunu laikā, un pirmām kārtām komisijas priekšlikums līdz ar to jau ir uzlabots, pamatojoties uz revizijas palātas ierosinājumiem. Un visbeidzot, jau ir panākta vienošanās starp parlamentu un EIB, kā šo jautājumu tālāk risināt. Un cik tālu es saprotu, ka tā kā revizijas palāta jau strādā pie revizijas pieejas attiecībā uz šo fondu, tad, ja man iecelt šiem, tā es varētu dot savu ieguldījumu darbā. Tik arī uzdot jautājumi par konfidencialitāti un objektivitāti. Var jums apliecināt, ka kā revizijas palāca loceklis, protams, kas nekad nedotu nekādu informāciju, kas nebūtu dodama kaut kādiem premjerministriem, un es patiešām ceru, ka neviens premjerministrs pat neiedomātos, nenonāk tādā situācijā, eh, tādā kā to minēja Stāskungs. Un savukārt premjerministre, kas man iecēl šiem, tā vairs te būtu nav premjerministra, tā tad varbūt daļa jautājumu jau ir atrisināta. Tālāk. Labajos kundze šķiet eh, uzdeva pāris jautājumus par dalībvalstu datu uzticamību, un es arī savās atbildēs par to jau runāju, ka, ja, ka manuprāt, izaispunkts ir tāds, ka nedrīkst būt nekādi aizbildinājumi dalībvalstī un ja piedāvāt datus, kas ir nepieciešami uh, analīzē. Protams, jādomā par to, kā, kāda ir ieguvumi un izdevumi. Tas ir atkal cits stāsts, jāsaka, dal, no dalībvalsts uz dalībvalsti tas ir atšķirīgi, bet mana personīgā nostāja ir tāda, ka dalībvalstīm ir jābūt spējīgām un ja tam būtu jābūt tādā situācijā, lai tās varētu piedāvāt informāciju, kas ir nepieciešami tālāk eh, gan revīzijas funkcijas veikšanai, gan visa cita funkcija īstenošanai lai finanšu pārvaldībā viss norisinātos atbilstīgi. Par revīzijas palātas lomu nākotnes debatēs attiecībā uz Eiropas Savienības pārvaldības un budžeta pārvaldības lietu. Arī šai gadījumā personīgi, es domāju, nevi, nekas nedrīkst būt tabū tēma. Nedrīkst būt tā, ka mēs kaut ko vienu neapspriežam, tāpēc, ka pirms desmit gadiem tika nolemts par to nerunāt. Uh, Nē, es domāju, ka šobrīd esam tādā situācijā, kur mums priekšā ir liela izaicinājumi, un uh, mums ir jāizmirst par visiem šiem tabū, un jāķers pie, vērsim pie ragiem pavisam atklāt atvērtā veidā. Es jau ievadu vārdos par to runām, respektīvi par to, kā tā ir attieksme, uztver attiecībā uz, da, uz es budžetu dalību valstīs. Es šeit arī atbildēju uz Balčūtis kunga jautājumu par pretrunu starp efektivitāti un vienkāršošanu. Domāju, ka tas tā tad ir jau nu, atbildēts. Ja nu man vēl ir pāris sekundžu, tad man vēl vajadzētu atbildēt. Uz jautājumiem par sadarbību starp ar jūsu komiteju un padomu iespējams. Es domāju, un tas ir sastīts ar manis īstenotiem novērojumiem, pilnīgi noteikti pastāv līdzsvar trūkums starp to pieeja, kas tiek, ko īsteno kont un padomu attiecībā uz revīzijas darbu. Tas droši vien saistīts ar uzskatiem, ar, ar šiem uh, iegūmiem, zaud, izdevumiem un analīzi. Uh, No nu, dalībvalstu puses, manuprāt, kontu komitejas pus, gadījumā jau ir izdarīta centieni, lai sadarbību uzlabot. Es pilnīgi noteikti to arī atbalstītu. Domāju, ka tādām varbūt fokusētākām, konkrētām tēmām veltītām sanāksmēm vajadzētu notikt, varbūt ar kādu daļu no jūsu komitejas deputātiem, lai ietaupītu laiku, kas pēc tam var, nezinu, sniegt debriefingu visai komiteja par darbu, bet tāpat laikā, protams, atbalsta arī jau pašais notiekošo darbu, respektīvi tikšanos ar um, Eh, priekšādātāju konferenci, visi šie institucionālās struktūras un tā tālāk. Ļoti labi. Un no padomas puses savukārt par padomu runājot, attieksme pret īpašiem ziņojumiem, igadējiem ziņojumiem, nu, iespējams, varētu būt bijusi tāda pamatīgāka, tāds mans novērojums. Priekšādātājs saka, mēs jums piekrītam, un iespējams ir iemesli, kāpēc tas tā ir, bet es domāju, ka tur var kaut ko pilnīgi noteikti vēl uzlabot. Es domāju, ka ministri, ne tik vien finanšu ministri, bet arī dzen tālākie sektorālie ministri gūtu tikai un vienīgi priekšrocības, ja viņiem, pie viņiem ierastos cilvēku un izskaidrot šādus jautājumus. Tāpēc es saku, manā uzskatē nav nekādas, nevienas tēmas, kas ir tabū. Nu, iespējams, ka, ja man iecelsiet, uh, tad, nu, skriešu ar pienu trīs vienā un neko nevarēšu panākt, bet, nu, jāsaka, šobrīd man liekas, ka varētu tomēr kaut ko arī panākt. Par menedžmenta prasmēm bija arī tāds jautājums. Te nu varu teikt, lūko, šķiet, ka man ir izdevies tiešā veidā vadīt Un reizēm tas ir bijis pat 15, 16 darbinieku grupas, ko esmu vadījis. Arī starptautiski darbinieki ir bijuši manā pakļautībā prezidentūras laikā. Es esmu arī vadījis mazākas darba komandas attiecībā strateģisko investīciju fondu. Tas bija ļoti tāds efektīvs darbs, ko veicām. Un kas, manuprāt, vēl ir svarīgi, ir tas, ka netai, netiešā veidā uh, Esmu bijis cilvēks, kas strādā ar ļoti plašām dažādām politikas jomām pastāvīgajā pārstāvniecībā, un esmu allaž bijis kontaktā ar kolēģiem galvaspilsētā. Līdz ar to nav tā, ka es esmu viņu tiešais priekšnieks, bet šai sadarbībā arī, protams, mēs esam centušies uzdarb, uzlabot darba efektivitāti šeit Eiropas Savienības labā, arī budžeta jomā. Es šķiet esmu atbildējis uz visiem man uzdotajiem jautājumiem. Pēdējais jautājums varbūt, ko vēl Greslas kundze uzdeva. Es eh, domāju, ka es atbalstu revizijas palātas eh, struktūras pā, re, reformu, kaut gan ne visi ir pārliecināti, ka tā, tā vajadzētu būt. Bet es domāju, ka pieeja kuras ietvaros resursi tiek piešķirti uzdevumu tēmām, ir ļoti efektīvi. Tīpaši ir vajadzīgs strauji pielāgot darbību Un uh, kolēģi arī koplēmumu procedūrā nereti izgudrot kaut kādas jaunas struktūras, ko tad nereti ir grūti pielāgot no revīzijas skatu punktu raugoties. Un tāpēc tas šādā veidā mēs būtu elastīgāki un varētu efektīvāk darboties. Liels paldies, saka priekšādātājs. Paldies referentam vārds noslēguma vārdiem. Hvala za besedo, torej eh, Paldies, cienījamais kandidāta kungs. Jūs tiešām esat sniedzis mums izsmeļošas atbildes uz daudziem jautājumiem. Nu, dažas atbildes bija detalizētākas, dažas mazāk detalizētas, bet kas būs svarīgi pēcpusdienā? Tad mēs pārliecināsimies, vai jūs mūs esat pārliecinājis. Lai jums veicas! Jā, liels paldies! tādā gadījumā eh, sāksim izskatīt nākamo kandidātu, Jans Gregors. Could you please ask to Mr. Gregor? Can I stay in the room or it's not like... Uh... Nu šitā jau viņi neko baigi nevilkuši ir.

Ja, wir, wir begrüßen Herrn Jan Gregor, der Mēs eh, sveicam eh, Janu Gregoru kungu, eh, kur kandidatūru ir izvirzījusi Čehijas valdība un bez kavēšanās dodam viņam vārdu. Labrīt, paldies par man doto vārdu, cienījamie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods izmantot šo iespēju un piedalīties uzklausīšanā, prezentējot savu pieredzi, zināšanas un motivāciju pāriet no darba nacionālā iestādēs uz Eiropas Savienības eh, līmeni. Esmu sācis eh, savu karjeru 98. gadā strādājot kā finanšu ministrs, un tas notika uh, neilgi pirms uh, eh, pabeidzu savas studijas. Tālāk esmu piedalījies Eiropas iestāšanās sarunu sagatavošanā. Uh, veicu pirmo pašu resursu simulāciju, aprēķināju e, aplēses attiecībā uz ES budžeta apropriācijām. Un uz to brīdi jau faktiski biju veicis savu tādu profesionālo uh, orientēšanos uz ES budžetu un ES fondu izmantošanu. Uh, un pēc tam man liks uh, uzņemties vadību jaunā uh, valdības eh, nodaļā, kas bija atbildīga par Eiropas Savienības eh, fondu izmantošanu. No sākuma eh, tā bija valsts iestāde, kas vēlāk tika pārveidota par maksājumu aģentūru. Un vēlāk par uh, certificējošo iestādi pašreizējām finansēšanas e, periodam, e, kā arī nākošajam periodam. Un mm, mēs nodarbojamies arī ar sapārdu lauksaimniecības programmu un e, tālāk ar lauksaimniecības programmas jautājumiem. Es turpināju strādāt ar ES fondiem, bet uh, mana uh, galvenie pienākumi bija saistīti, kļuva plašāk saistīti ar uh, valsts budžetu, fiskālo politiku, reģionāliem, vietējiem budžetiem. Esmu bijis arī četru finanšu institūciju valdēs, un 18 gadu laikā esmu guvis eh, lielu pieredzi budžeta plānošanas jomā, budžeta pārvaldības un kontrolas jomā, kā arī audita uh, jomā, kā esmu centies norādīt atbildēs jautājumiem. Es neesmu eh, auditors vai revidents, bet esmu labi pazīstams ar eh, šo procesu. Īstenojot pirms iestāšanās atbalstu, es izveidoju iekšējā audita uh, funkciju uh, savā nodaļā, uh, pieņemot darbā ārējo revidentu. Uh, Esmu piedalījies kopējās lauksaimniecības politikas budžeta līdzekļu um, izskatīšanā un uh, konkursu procedūru, visādi atbalstot auditu un revīziju darbu. Man arī nopietna pieredze banku sektorā un finanšu tirgus uh, sektorā, kā arī darbā EIB Eh, tā kā studēju Eiropas integrāciju universitātē, biju pārliecināts, ka kādu dienu strādāšu ES institūcijās. Faktiski tā bija mana sākotnējā motivācija strādājot finanšu ministrijā. Un ja jūs eh, dosiet man uzticības kredītu, es eh, būšu absolūti neitrāls, nepieņemšu nekādas instrukcijas ne no vienas valdības un at atturēšos no jebkādām darbībām, e, kas ir ārpus e, revizijas palātas pienākumiem. Esmu piedalījies dažādas uh, konsultatīvu komiteju darbā un tā tālāk. Uh, revizijas palātā strādājot, labprāt strādātu uh, ceturtajā apakšpalātā. Esmu gatavs atbalstīt iekšējo tirgus organizāciju, e, kurai ir jāpielāgojas mainīgajai videi un apstākļiem, un apakšpalātu reformu jūs gatavoties apspriest šajā pēcpusdienā, tā kā es varu izteikt cerību, ka trešajai daļai e, no uh, jauniem kolēģiem būs, tiesības, do, būs iespēja dot uh, savu ieguldījumu šajā pārmaiņu procesā. Uh, Es visādi atbalstīšu revizijas palātas lomu un misiju, veicot es finanšu revīzijas, kas palīdz uzlabot atskaitīšanos, caurskatāmību un finanšu līdzekļu labāku pārvaldību. Un e, labāks politikas plānošana un saistība ar e, budžetu. E, manuprāt, arī tiesas eh, reforma noteikti palīdzēs optimizēt visus šos procesus, lielāka koncentrēšanās uz eh, rezultātiem eh, balstītiem auditiem, veiktspējas auditiem arī ir noteikti viena revizijas palāta ārkārtas galveniem uzdevumiem. Eh, ar nepacietību gaidu arī sadarbība ar jums un ne tikai ar budžeta kontrolas komiteju kā galveno partneri, bet kā norādīja savā anketā, arī ar citām nozaru komitejām. Paldies, dāmas un kungi, un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Liels paldies, došu vārdu referentam. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, cienījamies kandidāti, jūsu uh, dzīves gājums ir ļoti iespaidīgs, un kas attiec uz uh, profesionālo pieredzi un kompetenci, tad jums ir uh, pieredze finanšu jomā gan tieši, gan netieši, jūs pats uz to norādījāt. Uh, Un neskatoties uz to, ka nesat strādājis ārējā revīzijas iestādē, esat guvis pieredzi šajā jomā un saprotat, kādā veidā norit šie procesi, kas attiec uz jūsu karjeru. Un ņemot vērā visus apbalvojumus un uh, citas atzinības, ir skaidrs, ka šie procesi ir bijuši eh, atklāti un ka, mm, teiksim, eh, iecelšana amatos nav bijusi balstīta uz politiskiem lēmumiem, bet gan uz jūsu kompetenci. Ko jūs domājat par 3E? Eh, kā tātad ekoloģija, vienlīdzība un ētika kā revizijas palātas vadmotīvs. Un e, visbeidzot, jūsu atbildes 19. jautājumu pēdējo jautājumu bija ļoti interesanta. Es to izlasīšu angliski. Un tas ir par to, vai jūs esat gatavs atsaukt savu kandidatūru gadījumā Eiropas parlaments sniegs jums e, negatīvu atzinumu. Un e, atbilde ir, es esmu gatavs apsvērt atsaukšanu pēc tam, kad būšu e, sapratis e, iemeslus. Tātad, kā jums šķiet, vai parlaments ir būtiska vai nebūtiska iestāde? Gregor kungs, lūdzu. Paldies. Paldies par komentāriem un jautājumiem. Neviens no maniem amatiem nav bijis politiska rakstura. Un finanšu ministrijā tā ir tradīcija, ka uh, ministrs, kas ir atbildīgs par valsts budžetu, vienmēr ir nepolitiska figūra, un man bija tas gods uh, būt eh, nākamajam ministram pirms iepriekšējā, kas pietiekoši ilgi ir, bija, bija amatā, un ir skaidrs, ka finanšu ministrija šādā veidā ir strādājusi ilgstoši. Kas attiec uz anketas jautājumiem, tajā laikā, kad es rakstīju savas atbildes, es uh, Es faktiski at, esmu atbildējis jā, paredzot iespējamību. Nu, es toreiz domāju, jā, par 80% es atsauktu savu kandidatūru, ja parlaments dot negatīvu um, atzinumu, un uh, es vairākas uh, nedēļas esmu pārdomājis šo jautājumu, un Eiropas uh, parlamenta atbalsts man ir ļoti svarīgs, un uh, pildīt savu pienākumu bez parlamenta atbalsta diez vai es spētu. Par 3E principu. Es esmu izaudzis eh, nelielā eh, provinces pilsētiņā Čehijas vidienē, uh, Un eh, tur eh, tik saprotu, ko nozīmē cienīt dabu, un tāpēc es noteikti varēšu atbildēt uz visiem 3E un ievērot visu 3E. Tālāk sārvamā kungs, eh, divas minūtes. Paldies, cienījamies kandidāti. Man ir divi jautājumi. Pirmais par nepolitisko jūsu uh, amata vietu raksturu piemēram, ministra vietnieks uh, valsts budžeta jautājumos, uh, direktoru valdes, dažādu institūciju valdes. Nu, kā es to saprotu? Tas ir drusku apšaubāmi. Nu, tas nav īsti melns vai balts, vai tās ir politiskas vai nepolitiskas eh, pozīcijas, bet man ir jāzina nedaudz vairāk par procesu raksturu. Varbūt jūs varētu par šo te iecelšanas eh, procedūru šajos eh, amatos pastāstīt sīkāk. Bet ir vēl tāds svarīgāks jautājums. jūs esat bijis eh, no 2010. gada septembrā eh, ministra vietnieks valsts budžeta jautājumos un atbildēs uz jūsu jautājumiem. Jūs sakāt, ka eh, Čehijas budžeta normas neparēdz budžeta apstiprināšanas procedūru un finanšu ministrija nav um, atklājus nekādus trūkumus, tā kā man tas nedaudz izbrīna, kā ir iespējams, ka jūs nezinājāt par ļoti būtiskām problēmām saistībā ar Eiropas Savienības eh, līdzekļu izlietojumu, ņemot vērā jūsu nu, ļoti augsto iemetu. Eh, Ajāls uh, Senders kundze, lūdzu. Paldies. Jums tiešām ir iespaidīgs eh, dzīves gājums, sākot ar 98. gadu. Kā ministra vietnieks, kas ir atbildīgs par valsts eh, budžetu, tas ir drīzāk, drīzāk tehnisks amats, nevis politisks kā tas mm, īsti viss darbojas, vai sakojāt valdības instrukcijām vai kā citādi. Un tālāk jūs uzskatā, uzskaitāt piecus uh, pašreizējos amats vai saņemat algu par katru no tiem. Jo, nu tad var būt tīri finansiāli jums nemaz nav izdevīgi kļūt par revīzijas palātas locekli. Jūs esat saņēmis uh, pielaidi valsts noslēpumam gan uh, jūsu valstī, gan es, vai tas ir saistīts ar EIB? Jā, un šeit, eh, lai pierādītu savu integritāti, dažādu veidu un pakāpes noslēpumiem, tā ir ļoti sarežģīta procedūra. Jā, man interesē arī jūsu piezīmes par virkni jautājumiem. Jūs, eh, protams, saprotat, ka eh, uz rezultātiem orientēts audits eh, ir faktiski nu, tāds audita veids, kas ir lielā mērā atkarīgs no auditora interpretācijas. Jums ir liela pieredze publiskajā publiskajās finansēs. Un kā jūs vērtējat interpretāciju šajā jomā? Vai tas nav sava veida eh, riska faktors, ka jūs atkāpjaties no finanšu likumības un tīri grāmatvedības eh, kritērijiem? Paldies, eh, Viss kungs. Paldies. Ehm, vispirms es gribētu teikt, ka šai komitejai ir ļoti svarīgi skatīties uz ES pievienoto vērtību, veicot revīzijas. Un mums ir jāraugās nevis kā nauda tiek izmantota, bet arī vai tā dod kādu pievienoto vērtību. Vai jums kādas idejas par to, kā dažādot revīzijas, lai tās nesastāvētu tikai no izvērtējuma, vai nauda ir eh, likumīgi eh, un pareizi izmantota, bet, vai, eh, bet skatīties arī uz to, kādu labumu tā ir nesusi. Un kā jūs raugaties uz krāpšanas un korupcijas gadījumiem, kāda Šādu gadījumu atklāšanā būtu revīzijas palātas joma, protams, sadarbojoties ar Olaf un citām iestādēm. Kāds ir jūsu redzējums par uh, to, kādu atbalstu revīzijas palāta šajā jomā varētu sniegt? Paldies, Novako kungs. Paldies, lai gan es sapras, saprotu kolēģu bāžas jūsu visai iespaidīgā dzīvesgājuma dēļ, es gribētu pajautāt, ja jūs tiktu izvirzīts eh, kā revizijas palāca loceklis, vai varētu būt pilnīgi objektīvs, jo uh, ja mēs runājam par naudu, tad revīzijas palāta un, eh, un eh, budžeta kontrolas komiteja ir nu, vislabākie šo procesu kontrolētāji. Runājot par īpašiem ziņojumiem, vai eh, to rezultātiem varētu būt ilgāks mūžs, jo daudzas rekomendācijas netiek ieviests. Kā jūs varat uzlabot šo situāciju? Kā jūs domājat, būtu iespējams uzlabot uh, revidentu darbu, lai tam būtu lielāka pievienotā vērtība? Un pēdējais runātājs mūsu sarakstā Černecki kungs. Uh, I asked for the floor. He didn't ask. Andrei Novakov. Nu, īstenībā es lūdzu vārdu. Viņš nē, bet, nu. No. Go for uh, every time. <laughs> uh, I only asked <laughs> about the floor. Uh, well, uh, Mr. Minister. Uh... Ministra kungs, paldies par visu šo prezentāciju. Un arī par uh, raito angļu valodu. Jā, jums arī ir uh, labs CV un liels kompetences un tā. Kāds ir lielākais uh, Eiropas Savienības palātas izaicinājums uz šo brīdi? Tas viss. Paldies, Štihovskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Kandidāta kungs, jūs minējāt, ka vēlētos dot savu ieguldījumu izplatot eh, revīzijas palātas rekomendācijas. Nu, kādus konkrētus soļus šajā sakarā jūs spērsiet? Otrais jautājums. Runa ir par sadarbību starp revīzijas palātu un nacionālajām revīzijas iestādēm, nacionālajām kontrols iestādēm. Mēs zinām, ka dažās valstīs šī sadarbība nebūtu nav tajā labākajā līmenī. Kāda būtu tie konkrētie soļi, ko jūs spērtu, lai uzlabotu šo sadarbību? Un trešais jautājums, kas izriet no visiepriekš teiktā mm, bez tā, ka bijāt ministra vietnieks, jums bija četras citas funkcijas, kā uzskaitīts jūsu dzīves gājuma aprakstā. Vai jūs eh, turpināsiet pildīt šīs funkcijas kā revīzijas palātas loceklis vai arī atteiksieties no tām un, ja jā, tad kad? Tā un tagad 15 minūtes noslēguma vārdiem lūdzu. Paldies par jūsu jautājumiem. Ja es drīkstēšu, es uh, varbūt sākumā atbildēšu uz jautājumu par šo politisko atbildību. Čehijas republikā ir pieņemts uh, likums, uh, kas stājās spēkā pagājušā gada 1. jūlijā, un es pieteicos eh, amatam atklātā konkursa procedūrā 1. jūlijā man izvirzīja, un jaunajā likumā ir eh, noteikti divi līmeņi. Pirmajām kārtām ministra vietnieks, kas ir atbildīgs par konkrētu uzdevumu, un nu, tā tas bija manā gadījumā, tā nebija politiska nominācija, un ir vēl cita. Uh, Um, Vēl cita šī um, ministra vietnieka uh, nominācija, un uh, tā tiek nošķirta no pirmās uh, Čehijas likumdošanā. Ja mēs runājam par budžeta izpildi, um, atbildot uz jautājumiem, kas uzdoti anketā, es gribēju pateikt, ka mums nav tādas igada kontu slēgšanas procedūras vai līdzīgas procedūras, ir tāda deficīta procedūra un uh, par to ir atbildīgs uh, finanšu ministrs. Mēs arī pieredzējām grūtības īstenojot uh, Eiropas Savienības līdzekļus, apgūstot tos uh, Eh, to izraisīja vairāki faktori. Pirmām kārtām tas, ka īstenošana, apgūšana bija decentralizēta dažādos reģionos, un kad šie līdzekļi tika absorbēti, mēs nebijām pietiekami labi eh, tam gatavi. Bija arī eh, manipulācijas vērojams atlasot projektus vietējā un reģionālā līmenī. Es ļoti labi saprotu, ka nu, viss nav tik skaisti un rožaini. Uh, Un, ja runājam vēl par uh, fondu apgūšanu, ir problēmas arī ar publisko pasūtījumu. Uh, pie mums uh, ir 620, 6254 pašvaldības, un mazākajām pašvaldībām ir ļoti grūti atbilst visiem šiem sarežģītajiem lēmumiem, un veidlaps arī nav tik vienkārši aizpildīt. Nu, tas tā par problēmām ES fonda apguvē. Ja drīkstu eh, iet tālāk un atbildēt uz Ajālas Senders skundas eh, jautājumu par neatkarību, eh, varētu atbildēt līdzīgi atbildot Sarvams kungam. Tā tad ir divas funkcijas - politiska un nepolitiska. Es šeit gribētu runāt par nepolitisko. Un, ja mēs runājam par visām pārējām funkcijām, bankās Eh, tās parasti nav atalgotas, tātad, ja runājam par apdrošināšanas uzņēmumiem, tas ir ārpus budžeta sektora un, un eh, ja runājam par citām funkcijām, nu tad tiek atmaksāti ceļojuma izdevumi. Ja runājam par eh, noslēpumainiem, par konfidencialitāti, uh, Pirmām kārtām tas ir ticis darīts nacionā, balstoties uz nacionāliem lēmumiem un, un ir arī certifikāts Eiropas Savienības institūcijām. To var izmantot gan ES institūcijās, gan ārpus tām. Un es neesmu pieprasījis certifikātu darbam NATO, jo man šķita, ka tas nebūs nepieciešams. Ja runājam par audita rezultātiem un veiktspējas auditēšanu, iepazīstoties ar uh, revīzijas palātas pašreizējo kapacitāti, tad es gribētu teikt, ka veiktspēja tā tad uh, īstenošana tiek auditēta par 50% un par 50% darba laika tiek veltīta tātad citu lietu auditēšanai, un mēs varētu tātad. I have already indicated that I would try to better streamline un tad šī. Es domāju, ka izpildus revīzijai vajadzētu tomēr atvēlēt vairāk darba laika un jāskatās arī, ko dara budžeta lēmējies tādas. Un citi jautājumi, tātad Eiropas papildvērtība. Es uzskatu, ka izpildes uh, revīzija ir domāta, protams, lai izvērtētu šos trīs E visās politikas jomās, un tagad eh, jūs noteikti esat dzirdējuši par šiem pārskatiem. Domāju, ka tas ir ļoti labs instruments, lai eh, varētu ieviest tādu paraugu praksi un uzlabotu arī uh, tās pieredzes kvalitāte, kas ir gūta e, veicot atsevišķi revīzijas un tālāk korupcijas lietas saistībā e, sadarbojoties ar Olaf. E, protams, sadarbība ar Olaf ir pieminēta un mani tāpat Čehijas, Čehu deputāts informēja, kā tas uh, tiek īstenots, tātad, ja palāta saņem kādu anonīmu vēstuli vai tiek uh, ziņots par uh, korupcijas aizdomām, tad, nu, protams, ir jāinformē Olaf. Novako kunga jautājumu. Uzskatu. Varu pieņemt lēmumus, ņemot vērā labu likumdošanas izpratni. izpratni. Es esmu tātad kā ministra vietnieks jau gūs pietiekam daudz pieredzes šajā jomā, man ir arī laba izpratne par Eiropas Savienības likumdošanu un tātad savu atzinumu, savus lēmumus pieņemšu, ņemot vērā gūto pieredzi un arī neatkarīgi no kolēģiem, ja mēs runājam par šo jauno. Could, uh, could uh, uh, par šo jauno landscape review, um, tas ir jauns instruments un tas patiešām varētu atvieglot revīzijas palātas darbu tālāk um, ieteikumu īstenošana. Diemžēl nevienmēr dalība valsts šos ieteikumus ņem vērā un tiem seko. Uh, būtu jāpadomā par labāku sadarbību arī starp dalību valstīm un revīzijas palātu un komisiju, lai varētu mainīties eh, tātad ar paraugu praksi un eh, saprast, kas kurā valstī nav eh, īstenojies tik veiksmīgi un lai cits valsts tad varētu no šīm kļūdām izvairīties. Un tālāk atbildot uz Černecka kunga jautājumu, kāds tad ir galvenais palātas izaicinājums, varētu teikt, ka viena trešdaļa no palātas locekļiem tātad uh, tiks uh, nomainīti šogad, nu, lai atkal uzsākt darbus pilniem apgriezieniem. Sākumā tas, protams, prasīs vairāk pūļu, lai neietekmētu uh, revīziju norisi. Un savā ievadu runā jau teicu, ka norisinās arī debats par mm, palātu, par uh, kameru reformēšanu un. Ar jūsu palīdzību es gribētu arī par to uh, runāt uh, palātā un palātai vajadzētu būt arī Uh, pietiekami elastīgai, uh, piemēroties jauniem apstākļiem, ja tiek uh, radīts kaut kāds rezervas, ārkārtas finansējums, piemēram, lai tiktu galā ar bēgļu plūsmām, nu tad, protams, arī revīzijas palātā šīs jaunās prasības ir jāņem vērā. Un tālāk atbildot vai Hauskunga jautājumiem. Sadarbība ar dalību valstu revīzijas iestādēm. Es gribēju šeit pieminēt uh, savu pieredzi, ko esmu gūjis strādājot Nacionālajā fondā. Pirms desmit gadiem mēs sākām strādāt, sastrādāties ar vietējo revīzijas palātu Čehijā, uh, arī uh, informējot par ES e fondu apguvi, un šī informācijas uh, apmaiņa ir bijusi gan auglīga un uzskatu, Vai es atvainojos? Aizmirsu atbildēt par darbību, nu, kādā citā orgānā vai, nu, direktoru valdē vai. Uh, citos orgānos es tātad, ja tikšu ievēlēt šajā amatā, um, iešu prom no visiem citiem darbiem. Paldies! Liels paldies par jūsu precīzajām atbildēm. Tagad esam jūs uh, uzklausījuši. Novēlam jums panākums uz redzēšanos. Un es bitte Herrn Wojciechowski. Wojciechowska kungs, lūdzu, nāciet zālē, lai varam turpināt. I forgot. Ja. Ah.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 Tagad sveiksim mūsu kolēģi Janušu Vojcehovsku no Polijas un nekavējoties došu viņam vārdu. Lūdzu, īsa prezentācija, 5 minūtes. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka eh, devāt man iespēju iepazīstināt eh, ar manu kandidatūru. Mani sauc Jānoš Vojčehovskis, esmu Eiropas parlamenta deputāts un poļu kandidāts eh, darbam revizijas palātā. Eiropas revizijas palāta sastāv pašreiz no trim elementiem. Eiropas tiesas, palātas un audita revīzijas. Nu, un esmu visās trīs jomās arī pats uh, gūs pieredzi. Esmu jau 12 gadus uh, deputāts Eiropas parlamentā. Pirmoreiz man ievēlēja par deputātu 2004. gadā un uh, Eh, tātad pārvēlēja divas reizes. Īstenībā 13 gadus jau šeit strādāju, jo pirms tam gadu nostrādāju novērotāju statusā. Ja runājam par uh, tiesu, tātad esmu 13 gadus strādājis kā tiesnesis. Uh, Polijā, biju reģionālajā apelācijas, arī augstākajā tiesā tiesnesis un uh, strādāja arī Nacionālajā uh, tieslietu padomē, kas tika izveidota 1990. gadā, kad uh, Polija uh, atzima kā demokrātiska valsts, un es strādāju šajā konstitucionālajā tiesā, kas bija, konstitucionālajā padomē, kas bija atbildīga par uh, tiesnešu bezparteiskumu, neatkarīgumu un arī iecēla amatā tiesnešus. Un pat pati varbūt būtiskākā pieredze manā CV ir tāda, ka sešus gadus vadīju NIK jeb augstāko revīzijas biroju polijā. Tātad, nu, varbūt augstākā kontrolas palāta, tas varbūt būtu precīzāks tūkojums e, šim orgānam, un tā ir valsts iestāde polijā. Uh, Es biju pirmais, eh, ko ievēlēja šajā amatā parlaments saskaņā ar jauno konstitūciju uz eh, sešu gadu amata laiku. Un varbūt arī tieši šī pieredze man pamudināja eh, pieteikties darbam Eiropas Savienības revīzijas palātā. Nik vadīju tādā polijai ļoti svarīgā brīdī Polija tobrīd bija kandidāta valsts uz iestāju Eiropas Savienībā, un kā Nik prezidents es sāku sadarboties ar Eiropas Savienības struktūrām. Tā bija divpusēja sadarbība. sadarbojos, piemēram, ar attiecīgo iestādi apvienotajā karalistē, ar Bundesriechnungshof Vācijā, ar Bēdela kungu, kas toreiz uh, vadīja šo revīzijas palātu Vācijā, arī ar Pižors kungu no Francijas palāts un, protams, arī ar Midelhuka kungu, Fridmana kungu, Karlsona kungu no uh, Uh, ES revīzijas palātas. Es tāpat arī palīdzēju organizēt uh, daudzus seminārus, konferences, uh, vizītes un tā, tā, tas, tie bija tādi pirmsāku profesionālai sadarbībai ar Eiropas revīzijas palātu. Nika eh, kopīgi eh, ar eh, revīzijas palātu arī veica pirmsiestājas līdzekļu auditu. Un saskaņā ar jauno konstitūciju un jauno augstākā revīzijas bīroja likumu, es biju tātad pirmais prezidents, mana atbildība bija uh, īstenot arī uh, visas nepieciešamās procedūras. Es varu teikt, ka savu darbu uh, paveicu ar panākumiem. Un šis darbs Nika prezidenta amatā man bija arī tāds personisks sasniegums un pēdējā uh, revīzijas palātas uh, igadas ziņojumā ar prieku izlasīju Jā, nu, Nik tur uh, tika minēts kā labākais piemērs uh, labai sadarbībai starp uh, revīzijas palātu un dalību valstu palātām. Nu, jāsaka, tas man ir tāds personisks gandarījums, un, zināmā mērā, es arī varu just, nu, ka esmu tur kādu savu ārtavu ieguldījis šīs labās sadarbības uh, panākšanā. Un Domāju, ka man galvenie panākumi Nika ir saistīti arī ar cīņu pret korupciju. Es uzsāku sistemātisku tātad sistemātiski sāku izvērtēt, kuras tad ir tās jomas, kas ir visvairāk pakļauts korupcijas riskam. Šis darbs tagad turpinās. Tā ir ļoti interesanta pieredze, ko guvu uh, to laiku, un jāsaka, ka tas varētu būt arī tāds mans īpašais rokraksts, kuru es varētu ienest tagad uh, Eiropas revīzijas palātā. Un revīzijas palātai varbūt ir jābūt arī tādai proaktīvākai šajā jomā. Dāmas un kungi, deviņpadsmit gadus esmu strādājis politikā, strādāju poļu parlamentā piecus gadus un divpadsmit gadus Eiropas parlamentā. Un 19 gadus nedaudz ilgāk biju neatkarīgs ierēdnis Polijā, tātad biju tiesnesis un arī galvenais revizors, revidents. Un tagad man ir atkal iespēja pierādīt šo savu bezparteiskumu. Esmu gatavs profesionāli šim darbam un, nu, lēmums tagad ir jūsu ziņā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šolts kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātais kandidāta kungs, protams, nav nekādu šaubu par jūsu profesionālo pieredzi. Jūs esat strādājis pietiekami augstas raudzes institūcijās, esat bijis arī Nika prezidents Polijā, tāpat arī tiesnesis gan Eiropas parlamenta, gan uh, Polijas parlamenta deputāts. Jums ir pietiekami daudz pieredzes uh, arī valsts uh, finansējuma administrēšanā. Un esat uh, arī pietiekami labi iepazinies ar uh, Eiropas Savienības administratīvo drēbi. Bet uh, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir par neatkarību. Jūs esat uh, Eiropas parlamenta Eiropas parlamenta deputāts un jūs strādājat arī uh, Polijas uh, partijas, tātad uh, šajā taisnības un uh, tiesiskuma partijas uh, padomē, ko tad jūs darīsiet, piemēram, runājot par uh, lauksaimniecību un lauksaimniecības finansējumu. Jūs pie šī jautājuma strādājāt arī tagad un kā kandidāts, vai jūs uzskatāt, ir atbilstīgi uzreiz. Uh, uzsākt darbu tātad revīzijas palātā pēc tam, kad esat strādājis savas partijas valdē? Un kā jūs šo neatkarīgumu varēsiet patiešām noturēt, ņemot vērā jūsu politiskās aktivitātes? Un vēl viens jautājums par šīs izpildes revīzijas uh, finesēm. Jūs teicāt, ka trūkst varbūt uh, tādas dārību valstu reakcijas, ņemot vērā revīzijas palātas uh, izdarītos secinājumus un ieteikumus. Kā jūs uh, uzlabotu Uh, teiksim, dalību valstu, nu, varbūt klausīšanu, paklausīšanu šiem revīzijas uh, palātas ieteikumiem. Paldies. Vojčahovska kungs, lūdzu, atbildiet. Thank you very much. Paldies. Paldies par uzdoto jautājumu. Runājot par man neatkarīgumu. Ir poļu dzēnieks eh, Sambroška kungs, eh, kas 1996. Eh, gadā saņēma Nobela balvu literatūrā. Es atvainojos, tā bija dzēniece. Mēs tātad pazīstam sevi, mēs iepazīstam sevi tad, kad mēs tiekam pārbaudīti, un mani pārbaudīja, tā bija man lielākā pārbaude, kad uh, valdīju šo augstāko um, kontrolas palātu, jeb nik, uh, Un mana, manu neatkarīgumu nekad neviens polijā neapšaubīja. Tā bija pārbaude. Un jāsaka, ka pēc e, tam, kad beigšu, e, ja tikšu potenciāli ievēlēts palātā, nu tad es beigšu savus politiskās aktivitātes, es būšu pilnīgi neatkarīgs, es biju neatkarīgs tiesnesis, neatkarīgs galvenais revidents. Uh, Un, uh, nu, nekad neviens neapšaubīja, uh, inter... tātad nekad neviens nedomāja, ka šeit varētu būt kāds interešu konflikts. Un, ja mēs runājam, piemēram, par uh, lauksaimniecības politiku, es daudzas reizes pat esmu inicijējis auditu, runājot par ES līdzekļu nelietpratīgu izmantošanu manā dzimtenē. Bija arī ļoti kritisks ziņojums par ES līdzekļu izmantojumu Polijā. ekoloģiskiem augļu dārziem un ekoloģiskai labībai, un es arī inicijēju šīs revīzijas veikšanu, un 2011. gadā uh, bija krīze Vegetables first of all. Ekolī baktērijas e, krīze un arī es toreiz inicijēju Polijā revīziju, kā līdzekļi tiek administrēti Polijā, lai e, šo, cīnītos pret šo krīzi, un īstenībā mūsu uh, birojs, tātad Nik, šeit atklāja ļoti daudz pārkāpumu un tādu neatbilstību. Un tas ir iegūms, un tas būtu iegūms arī pašiem lauksaimniekiem, ja būtu šī lielākā kontrola un caurskatāmība. Mums ir jārevidē katrs cents, kas tiek izmantots uh, no Eiropas Savienības budžeta. My experience is uh, from the institution who has. Es Polijā strādāju institūcijā NIK, kam bija lielas, spēcīgas pilnvaras, ne tikai revīzija, bet arī kontrols pilnvaras. Tātad mums bija pat vairāk varas nekā Eiropas revīzijas palātai. Tātad, nu, šeit nekādām problēmām nevajadzētu rasties, ja jūs man jautājat tādā uh, griezumā. Paldies! Jā, nu, eh, apmēram dulcis kolēģi vēlas tagad izteikties, saka priekšsēdētāji, būšu patiešām nepiekāpīga. Divas minūtes, nu, protams, varat runāt arī īsāk. Sārvāms kungs, paldies. Godātais Eiropas parlamenta deputāta, kandidāta kungs. Vojcehovska kungs. Revīzijas palāta ir uh, galvenā institūcija, kas nodrošina Eiropas Savienības līdzekļu atbilstīgu un likumīgu iztērēšanu. Jāsaka, ka uh, revīzijas palātas darbinieki īstenībā ir viena no galvenajiem flagmaņiem Eiropas Savienības labās slavas uzturēšanā. Uh, Ja jūs uh, kļūsiet par uh, locekli revīzijas palātā, vai jūs tā tad atteiksieties no savas darbības uh, Law and Justice partijā uh, Polijā? Referents jau uzdev vienu jautājumu, bet es to tomēr atkārtošu savā atbildē. Jūs citējāt Čaborskas kundzi šo izcilo dzēnieci. Tātad mēs sevi iepazīstam tad, kad tiekam pārbaudīti, bet Kā jūs domājat, situācija, politiskā situācija Polijā, kā tā ietekmēs jūsu spējas uh, uzturēt šīs Eiropas Savienības vērtības un aizstāvēt Eiropas Savienības uh, slavu pilsoņu acīs? Jo es domāju, ka laika tagad ir mainījušies. Nu, tie vairs nav tie laiki, kad tika šīs dzējas rindas sarakstītas. Es, protams, jūs profesionālās spējas nekādā ziņā neapšaubu. Jūs esat izcils kandidāts, un es vēlētos, lai jūs arī paliktu pilnīgi neitrāls, ņemot vērā arī politisko situāciju Polijā. Frau Kollegin Ajala Sender, bitte. Ajala Senders tālāk, lūdzu. Paldies. Gribu atkārtot Sārvamā kunga jautājumu. šī lēmumu par eh, nāves sodu, kur jūs, protams, tiešām, jā, devāt būtisku ieguldījumu, būdams tiesnesis tolaik, un, nu, jāsaka, pavisam personīgā kārtā veido, vēlos jums paust vislielāko atzinību, bet, nu, jūs, protams, zināt arī to, ka jūsu partija faktiski ir tā, kas ir apšaubījusi Eiropas Savienības uh, nu, pastāvēšanu, hierarhiju, šo tiesību precedentu spēju veikt mm, jebkāda veida izvērtējumus, noteikt sankcijas dalībvalstīm, nu tad vai jūs ir iespēja, vai jūs vajadzētu likt šai pozīcijā, jo jūsu nostāja taču noteikti ietekmēs šo darbu Tas, ko šī komiteja kopā ar revizijas palātu dara, ir pāraud to, lai es atbilstīgi īstenot savu budžetu. Tas nozīmē reizēm arī līdzekļu atgūšanu, izdevumu pārbaudu un nereti arī sankcijas. Nereti arī sankcijas. Un tāpēc piekrītu Sārvumā kungam, jūs, protams, esat augstākā mērā kvalificēts. Jā, to nevaram noliegt. Bet, bet tad jūs varētu mums pastāstīt, kā jūs garantēsiet to, ka savā darbībā būsiet neatkarīgs tieši tā, kā to pieprasa. Uh, attiecīgie noteikumi. Labājevs kundze tālāk, lūdzu. Liels paldies! Nu, varbūt atkārtošos. Gribu tikai teikt, ka, lūk, es arī atbrīvo, apbrīnoju jūsu profesionālo pieredzi, labprāt runāt ar jums vairāk par pretkorupcijas jautājumiem, iespējams, jūs, ka pat šeit kontkomitejā varētu mums palīdzēt eh, šai darbā. Man interesē, uh, Ko jūs domājat par eh, informācijas nodošanu, ja šie whistle, whistleblowers, tie, kas eh, aizsardzību, vai tā ir pietiekama. Šādos gadījumos jūs ļoti aktīvi darbojaties savukārt vadošajā partijā Polijā, un tas tiešām mūsos rada bažas. Es negrasos izdarīt nekāda veida politiskus lēmumus, jo nekas jau nav bēlmots. Es vienkārši saku, ka lūk, tīri personīgi jūs taču bijāt iesaistīts Venecijas komitejas lēmumos, tā ir neatkarīga, un jums būs jābūt neatkarīgam revizijas palātas dalībniekam, ja parlaments jūs apstiprinās. Nu, tad kur tad ir šī neatkarība, kā tā varēs pastāvēt, eh, kāpēc tad jūs publiski tik ārkārtīgi kritizējat lēmumu, ko pieņēma neatkarīga komisija, tagad pats vēlaties kļūt par neatkarīgu revizijas palātas dalībnieku. Man jāsaka, par to ir visai liels šaubas, un es vienkārši gribēju lūgt papildus informāciju no jums tieši šai saistībā. Es zinu, ka jūs, protams, jau pārbaudījāt attiecībā uz šo neatkarību, bet jūs taču ļoti aktīvi darboties savā partijā, tas taču visiem zināms. Černieckī kungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji! E, panie e, pošle. E, Godātais kolēģi, gribu apsvē, apsveikt jūs ar šiem ievadvārdiem. Tas pilnīgi noteikti parāda, ka esat ļoti kompetents un to, protams, pierāda jūs dzīves gājums, jeb CV. Mēs, nu, var, mēs varētu tikai vēlēties, lai visiem kandidātiem būtu līdzīga pieredze profesionālā jomā un lai viņi būtu tik labi sagatavoti šim postenim. Tā, protams, ir jūsu stiprā puse, bet nu tagad pie jautājumiem. Pirmām kārtām Vēlējos jums vaicāt par šo jauno uh, darbības jomu, jeb šo landscape revīziju, visaptvarošo revīziju. Kas ir jūs, kāds ir jūs viedoklis par šāda veida uh, jaunu pasākumu, jeb vingrinājumu? Vai jūs domājat, ka mums vajadzētu tā turpināt rīkoties un attīstīt tālāk šādu landscape revīzijas uh, koncepciju? Uh, Jūs esat daudzus gadus bijis arī šajā parlamentā. Jums ir pieredze lauksaimniecības jomā, kā mēs zinām. Kādi ir jūsu novērojumi? attiecībā uz lauksaimniecības komitejas darbu un ko jūs no šīs darba pieredzes varēsiet pārņemt, nu, ies, savā iespējamā amatā strādājot revizijas palātā. Un visbeidzot, Sārvamā kungam savukārt man lūkas sakāms. Pašreizējā ja revīzijas palātu, palātas pārstāvju sastāvā trīs pārstāvi no, no Vācijas, Ungārijas un Bulgārijas ir bijušie deputāti. Un, eh, ja vienu no viņiem paņemam alā Ungārijas gadījumu, tad jāsaka, nebija nekādas pretrunas, nekas neradās tāds pretrunīgs šīs iesaušanas rezultātā. Un kas vēl? polijas politiku mums šeit šobrīd nevajadzētu zālē sākt apspriest, manuprāt, dzirdējam Zafko kungu no Slovākijas. Ir tādi, kas saka, ka arī Slovākijas premjers ir visai pretrunīga personība. Paldies! Jā, paldies! Štaikovskī kungs lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Man ir pāris ļoti īsi jautājumi. Jūs atbild uz 19. jautājumu, manuprāt, prasa skaidrāku atbildi. Vai jūs atkāpsieties no šiem amatiem, ja atkāps, atsauksiet savu kandidātu, jo saņemsiet negatīvu uh, Mm, atzinumu no šīs komitejas. Un otrais jautājums, vai jūs varētu precizēt, man mums ir biežām šaubas, es ar žurnālistiem esmu arī runājis, kādā veidā norisinājās kandidātu atlase uz revīzijas palāta amatu polijā. Paldies. Vogankungs. Paldies priekšsādātāji. Gribu pateikties kolēģiem par šo prezentāciju. Man ir divi, varbūt trīs jautājumi. Pirmais saistīts ar desmito jautājumu par pašreizēju juridisko procedūru. Jūs sakat, lūk, nekāda veida tiesas prāvu procesu nav, kurā jūs būtu iesaistīts bet pēdējos gados bija divas eh, civilas prasības izvirzītas par jums, vai jūs pastāstīsiet mums sīkāk, par ko tur bija runa, kas tā bija par lietu. Otrs jautājums saistīts ar budžeta apstiprināšanu. Katru gadu revīzijas palāca sagatavo iegadējo ziņojumu katru gadu, protams, ir tie, kas vēlas apsūdzēt Eiropas Savienību, un tad viņi kaunina to visu un saka, lūk, tas nav viss tik veiksmīgi norisinājies. Kā jūs sevi šai kontekstā raksturotu, vai jūs esat nu, tāds, kas ar entuziasmu izturs pret ES iestādēm, ja drīzāk varbūt ar skepsi pret ES un iestādēm kā tādām? Un pēdējais jautājums droši vien ir ar to saistīts, respektīvi, katru gadu ir šis budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojums, katru gadu, protams, ir kaut kādas problēmas, un katru gadu kāds ES nostāda, nu, nosoda, Kāds ir jūsu, kāda ir jūsu reakcija uz to? Ko mēs varētu darīt, lai mainītu šo situāciju un pārliecinātos, ka budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumi nav tikai tāds kaunināšanas veids un paņēmiens? Pīters Jārs lūdzu tālāk. Es atvainojos. 4. roku es pan europosłem i aktywnym blogiem. Paldies, saka runātāja. Jūs esat aktīvs emuāra rakstītājs un deputāts, un gribu eh, vaicāt jums vienu lietu. Lasot jūsu rakstīto, jūs visai skeptiski izturaties pret Eiropas Savienības, visai radikālas nostājas paužat. Iepriekšējais ārlietu ministrs jūs sauca par, par eh, mērkaķi, uh, Un jūs teicāt savukārt, ka tad viņu vajadzētu likt būrī. Jūs tāpat arī runājāt par visāda veida kļūmēm un ne, Polijā, piemēram, tiesu iestāžu varu sadalījumā. Jūs atbalstījāt to, ka vajadzētu piešķirt papildus pilnvaras tieslietu ministram Polijā. Tas ir viens no jūsu uzskatiem. Un tas, protams, atbilst jūsu vadošās partijas nostājai, bet kā tas, tas sadaras ar to ētikas pamatprincipu, kas būtu jāievēro revīzijas palātai, kur ir nepieciešama objektivitāte, izvairīšanās no interešu konfliktiem cita starpā? Polijas konstitucionālā tiesa pieņēma lēmumu par to, cik konstitucionāli ir atsevišķi tiesību aktu Polijā. Jūsu partija acīm redzami pavisam konkrēti šo lēmumu pat nevēlas publicēt, jo sakāt, ka lūk, šiem cilvēkiem nesot kompetences šādu lēmumu izteikšanā. Jūsu partijas priekšsādātājs, kuram nav nekādas izpildvaras, tāpat laikā polijas televīzija apgalvoja, ka šis lēmums nekad netikšot publicēts. Venecijas komisija tāpat laikā skaidrungāši ir pateikusi, ka šā lēmuma publicēšana ir tas, kā vajadzētu rīkoties, kā var izvairīties no konstitucionālās krīzes polijā. Kāda ir jūsu nostāja šais tieslietās. Balčītis kungs, divas minūtes, lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Ko tētais kandidāti, dāmas un kungi, kolēģi? Jebkāda veida kandidatūra mm, attiecībā uz revīzijas palātu amatu, protams, ir politiska pēc sava. Mm, pēc rakstura, nu, nemaldināsim vienu paši, jo, protams, tieši valdošā partija tā, kas apstiprina šādus kandidātus. Mūsu kolēģi gadījumā, tāpēc tas arī ir tikai visai loģiski. Mans jautājums saistīts ar ļoti, ļoti aktīvu 2011. gada nostāju un tam sekojošajos gados pausto viedokli attiecībā uz izmeklēšanu, kas tika veikta lauksaimniecības politikas jomā. Jūsu partija toreiz bija opozīcijā. Un mans jautājums ir šāds. Vai jūs būsiet tikpat aktīvs arī revīzijas palātas um, pārstāvja amatā darbojoties. Ja uzzināsiet, piemēram, ar kļūmēm līdzekļu izmantošanā lauksaimniecības jomā. Kopš 2009. gada, un tas ir nākamais jautājums, kopš 2009. gada nesam varējuši identificēt konkrētas summas, kas tikušas izmaksātas nelegāli. Kas, jūsuprāt, būtu darāms šai ziņā, lai šīs nelegāli izmaksātās summas tomēr no dalību valstīm atgūtu un polītu to starp? Jo bija summas, lūk, kas tika izmantotas eh, neatbilstīgi. Uh, mērķiem. Jā, tagad vajadzētu tomēr dot iespēju kandidātam atbildēt uz jautājumiem, bet ir vēl daudz citi kolēģi, kas ir runātājs sarakstā. Bet lūdzu, nepiesakieties runāt, ja dzirdat, ka uz jūsu jautājumu faktiski jau tiek atbildes sniegta. Lūdzu. Vaļčakovska kungs, paldies par šiem jautājumiem. Daudz no šiem jautājumiem bija saistīti ar manu līdzdalību Law and Justice partijā Polijā un tam, kādas sekas būtu manai partijas piedarībai uz šo iespējamo nākotnes amatu revīzijas palātā. Nu, vēlētos jums skaidri un gaiši paziņot un deklarēt, ka esmu šobrīd politiķis, bet nebūšu politiķis tad, ja tikšu iecelts šai amatā es pilnīgi noteikti savu darbību simtprocentīgi politiskā jomā iz, izbēgšu, at, atkāpšos no partijas, izstāšos no partijas. Es domāju, ka revīzijas palāts locekļiem nevajadzētu būt uh, ar partijas piedarību. Līdzīga situācija bija arī tad, kad es tiku pirms 21 gada iev eh, ievēlēts Eiropas revīzijas palātā. Toreiz es arī izstājos no partijas Tā bija Polijas tautas partija tolaik. Un līdz ar to mana partijiskā piedarība nesagādāja nekādas problēmas nik darbībā eh, priekšsādātājiem. Tā situācija ir ļoti līdzīga šobrīd. Un nevēlos gan šobrīd ko komentēt polijas iekšējo politisko situāciju. Es domāju, tā nav tā un iespēja apspriest polijas iekšpolitikas jautājumus šeit. Tik uzdots jautājums par Venēcijas komitejas viedokli un atzinumu. Es toreiz nekomentēju šo atzinumu. Man, es respektēju neatkarīgu struktūru, šajā gadījumā polijas konstitucionālās tiesas lēmums, bet, protams, reizēm paušu kritiku. Nu, piemēram, bija tāds tiesmas nolēmums, respektīvi nolēmums par uh, rituālu skaušanu, lopkaušanas uh, nozīme. Es biju pret toreiz, jo mm, dzīvnieku labturība man bija svarīga. Es biju arī šeit dzīvnieku labturības intergrupas dalībnieks šeit Eiropas parlamentā kristizēja toreiz konstitucionālās tiesas lēmumu, jo uzskatīju, ka tas ir, nu, ierobežojums viedokļu brīvībai. Katrs drīkst kritizēt, paust kritiku visa veida publiskas eh, valsts iestāžu darbības un arī konstitucionālās tiesas lēmums drīkst kritizēt. Uh, Kas attiec uz Venecijas komitejas atzinumu, tad tur tika teikts, ka šī problēma, jāsaka, ir konflikta abās pusēs. Pirmo reizi, kad konstitūciju pārkāpa, tas notika iepriekšējā valdības vairākuma ietveros, parlamentārā vairākuma ietveros. Bet, nu, Lakīv atkal domāju, ka šis jautājums šodien nebūtu šeit jāapspriež. Es kandidēju uz neatkarīgu revizijas palātu pārstāvi amatu un apliecinu jums, ka būšu pilnībā objektīvs, neatkarīgs šīs revizijas palātas dalībnieks, tāpat kā es biju neatkarīgs tiesnesis un neatkarīgs vispārējais revidents polijā. Mums ar to nebūs nekāda problēma. Lauksaimniecība lauksaimniecība un e, problēmas ar izdevumiem, kas tērēts šai jomā. Čarneckī kungs vaicāja par manām pārdomām e, no darbības lauksaimniecības komitejā. Nu, kopumā manas pārdomas ir tādas, ka lauksaimniecības politikā šobrīd valda pārāk daudz birokrātijas un pārāk vāja kontrolas sistēma. KLP budžets taču ir tāds, ka vajadzīga plašāka, stingrāka kontrola. Un nenoliedzami šādu kontroli īstenot ir revīzijas palātas uzdevums, tad būtu tas labāk gan lauksaimniekiem, gan es nodokļu maksātēm, tātad spēcināt šo kontroli revīziju pār KLP izdevumiem. da, nereti ES subsīdijas tiek nepareizi izmantotas. Tostarp arī manā valstī nenoliedzami esmu to konstatējis. Tāpat tika uzdots jautājums par divām civilajām prasībām, kas tika pret mani mm, ierosinātas tiesā. Paldies par šo jautājumu. Pirmā no šīm lietām bija 2010. gadā, ja nebaldos, ja 11. Polijas lauksaimniecības ministrs toreiz Um, iesūdzēja mani tiesā, es viņu, jo es viņu kritizēju. Es viņu kritizēju par to, ka viņš nepareiz izmantoja es līdzekļus, ļaunprātīgi izmantoja tos. Es publicēju rakstu toreiz, kurā paudu par viņu, mm, kritiku par viņa paveikto. Viņš iesūdzēja mani tiesā, Es šai tiesas prāvā vinnēju, jo nācu klajā ar pierādījumiem, kam uz kritikas pamatā bija nenoliedzami patiesi fakti. Un otrs, otra civi, mm, civil prasība bija ļoti līdzīga. Šajā gadījumā man iesūdzēja tiesā. Polijas aviosabiedrības LOT priekšsēdētājs, tā ir valstī piedaroša kompānija, un es viņu kritizēju um, Un viņš, jo viņš atteicās sniegt finansiālu informāciju par kompānijas darbību polijas parlamenta deputātiem. Es paudu ļoti striktu kritiku, teicu, ka tas nav pieņemams, jo, ja tas ir valstī piedrošs uzņēmums un tā galva atsakās sniegt informāciju par uzņēmumu darbību, tad tas nav pieņemam parlamentam, par to ir jābūt informētam. Viņš man toreiz iesūdzēja tiesā, es vinnēju arī šo tiesas prāvu līdzīgā kārtā. Nu, un šo tiesas lēmumu man nav nekāda pamata apstrīdēt. Tikai divas reizes esmu lūk bijis tiesā, iesūdzēts, un abas reizes esmu vinējis, jo manas kritikas pamatā bija fakti. Jāsaka, es ļoti personīgi uztveru katru, katru gadījumu, kad paužu kritiku un nepaužu to nepamatoti. Es, esmu, pie, es pie tā biju jau pieredzis tajā brīdī, kad strādāju augstākajā tiesā un kontrols mehānismos. Protams, arī toreiz, lai mēs kontroli īstenojot paustu kritiku, mums vajadzēja balstīties savā darbībā uz faktiem. Un ziņojumos tāpat. Lūk, tā bija tāda laba pieredze man, un es domāju, ka tas man palīdzēs arī revīzijas palātā darboties. Un vēlreiz visiem godātiem kolēģiem, komitejas deputam vēlos teikt, lūko, polijas iekšējie po jautājumi, iekšpolitikas jautājumi, protams, līdzīgi kā daudzās citās valstīs ir sarežģīti, bet tā ir iekšēja lieta. Kā politiķis, protams, es esmu paudis savu politisko viedokli, nenoliedzami, bet pilnīgi noteikti ar to viss būs cauri, tikko man iecelsiet revīzijas palātas pārstāvjama amatā. Nu, varbūt, ka tā būs tad man pēdējā darba vietas maiņa, varbūt ar to. Es domāju, ka līdz ar to mana politiskā karjera pilnīgi noteikti būtu beigusies. Liels paldies! Es arī gribu uzdot jautājumus. Jūs jau tik ilgi esat strādājis Eiropas parlamentā, un, protams, visi jums tagad uzdod uh, tik ļoti daudz jautājumu, un kādēļ jūs vispār vēlties kļūt par revizijas palādes locekli? Nu, kādam varbūt eh, šķiet, ka te kaut kas nu, īsti nav kārtībā, vai tā tad vai viņš vēlas patiešām šis kandidāts to darīt. Un tagad nākamie runātāji. Tagad Tūna von Hoensteins kundze lūdzu. Pani, pani Paldies priekšsādātāji. Nu, man ir viens jautājums, bet tas varbūt ir tāds nedaudz sarežģītāks, detalizētāks. Jūs aptaujā uzsvērāt, ka esat vienmēr bijis neatkarīgs, un tāpēc gribu jums vajadzētu lūko. Kuras no tām funkcijām, ko esat to aptaujā uzstāju, uzskaitījis, lūk, tiesnesis esat bijis un tā tālāk, kuras no, ši, kuri no šiem amatiem, ko ieņēmāt, bija tādi, kurā jums, kurā jūs neīstenot partijasko pietrību. Jūs teicāt, lūk, kritizējāt ministrus un tā tālāk, bet, nu, jūs tā viņš šķiet, ka kritizējat vienu ministrus, ministrus no citām politiskām partijām, no savējās gan, ne? Jūs sakat, tagad būsiet neatkarīgs. Nu, vai tas nozīmē, ka jūs mainīsiet savu viedokli arī par tieslietu, tiesu iestāžu neatkarīgumu? Uh, Jūs runājāt par šīm rituālajām lopkaušanām, bet tāpat laikā neizsakāt ne mazāko kritiku par polijas, jūsu partijas eh, viedokli un nostājām. Nu, ja jūs izvairīsieties no atbildēm par šādiem jautājumiem, tad tādā gadījumā diez vai jūs varēs uzskatīt par darīgu kandidātu šim amatam. Jūsu pašu premjerministrs no jūsu politiskās partijas ir no visas sirds noliedzis jebkāda veida iespēju, ka konstitucionālā tribunāla tiesas lēmumu varētu vispār publicēt. Nu, vai tad tas nav pārkāpums attiecībā uz tiem principiem, kas mums tuvi sirdī? Te jau nerunājam par polijas politiku, te runājam par principiem, par pamatprincipiem. Tātad vai arī jūs principiāli noraidāt um, šo nostāju, ja jums tas ir pieņemami? also wir nichtpolnischen mitglieder verstehen dass es ein problem gibt in polen. So, jetzt kommt die Frau Kollegin Wischniewska. Vēl viena polijas kolēģe Višņevskas kundze vēlas uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Vispirms vēlos jums pateikties par jūsu pēdējo komentāru par polijas pārstāvēšanu šajā uh, parlamentā, un žēl, ka mums jāklausās šajās politiskajās diskusijās. Esmu bijusi polijas sējuma deputāte divas eh, pilnvaru termiņus, un labi zinu jūsu karjeru kā tiesnesim. Jūs esat uh, cienījams polijas pilsonis, esat vadījis polijas valsts kontroli un esat arī ārkārtīgi prasīgs priekšnieks. Jūsu e, integritāte un neatkarība ir tieši tās īpašības, kas jūs īpaši atšķir. Jo, kā es jau teicu, jūs esat ļoti prasīgs kolēģis, piemēram, tad, kad bijāt valsts kontrolieris, polijas valsts kontrolē, arī kā tiesnesis Kādas ir jūsu lielākās priekšrocības saistītā ar jūsu līdzinējo karjeru? Dažs punkts jūs minējāt, bet vai jūs redzat arī vājās puses, kas varētu traucēt jūsu darbībai eh, revizijas palātā? Ar to es arī noslēgšu savu komentāru. Kolēģis Orcoks divām minūtēm. Priekšsēdētājas kundze, cienījamies kolēģi. Nu, atkarībā no, eh, atšķirībā no eh, šīm te kritiskajām piezīmēm, Uh, nu, nebūtu nepieciešamības iedziļināties politiskās debatēs, jo uh, jūsu politiskā karjera un pieredze ir visai cienījamas. Es labi zinu, ka eh, no pašreizējās revīzijas palātas locekļiem ļoti daudzi ar eh, lielu pietāti runā par jums un arī polijas eh, parlaments bijāt tur spīkera biedrs un kas attiec uz jūsu darbību likuma un taisnīguma partijā Polijā. Jā, jūs esat tās biedrs un to visi zina. Mūsu valstī Polijā runājot par vēlēšanu sarakstiem Mm, tad, kad jūs eh, vēlaties eh, tikt ievēlēts, jums ir jābūt politiskās partijas biedram. Kā jums šķiet, ko jūs varēsiet darīt, lai palielinātu revizijas palātas darba efektivitāti, ņemot eh, vērā pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā? Kol kolēģis Celers un lūdzu īsāk. Cienījamais kolēģi Vojcehovski, apsveicu jūs ar jūsu nozīmēšanu, bet man jāatkāpjas pagātnē, kad jūs eh, vairāk kārt uzsvērāt to, eh, ka uh, bijāt eh, neatkarīgs kā tiesnesis, un tas gan bija eh, laikā no 80. līdz 81. gadam, kad daudz režīma pretinieku eh, tika apcietināti, ieslodzīti, un faktiski daudzi mani paziņas arī apliecina, ka tajā laikā daudz Eh, varas iestādēs strādājošie nebija nekādi neatkarīgi cilvēki, viņi strādāja eh, komunistiskās partijas eh, uzraudzībā un vai kā jūs atcieties pret tiem, kas tika netaisnīgi notiesāti vai izsūtīti. Navākungs. Cik tālu man zināms, un es labi zinu. Polija ir viens no lielākajiem ieguvējiem ieguvējiem no Eiropas Savienības budžeta, kas saņem trīsreiz vairāk līdzekļu nekā tā iemaksā Eiropas Savienības budžetā. Un tāpat laikā Eiropas revīzijas palāta savā ikgadējā ziņojumā par 13. gadu, un es šeit citēšu, lauka attīstības finanšu kontrolas sistēma ir norādījusi, uh, ka nepietiekami tiek izvēlētas izmaksu saprātīgums. Un kā jūs, kā polijas pilsonis, nu, man tāda ziņkārība māc, kā jūs varat eh, mūs pārliecināt, ka būsiet objektīvs nākot no polijas, kad jums vajadzēs eh, analizēt eh, līdzekļu iz, detērēšanu Polijā, eh, jomā, kur ir eh, augsts kļūdu īpatsvars un tā tālāk. Kolēģis visas lūdzu. Vispirms tāds novērojums. Daudzi no jums aicina uh, uz neatkarību, citi vēlas, lai jūs būtu super Eiropietis, lai pretendētu šo amatu, bet, nu, jāizvēlas viens vai otrs. Man ir tikai pārsīs jautājumi, kā jūs varat īstenot eh, pretkarāpšanas pasākumus, izmantot, jo to pieredzi, kāda jums bija no polijas valsts kontrolas laikiem, jo mēs zinām par dažām eh, šādām pretkarāpšanas lietām, un kā jūs varat panākt labāku Eiropas Savienības fondu izlietošanu un nodrošināt to, ka ES budžets tiek tērēts tur, kur tas dod vislielāko labumu dalībvalstīm un ES kopumā. Paldies! Liberātska kungs, divas minūtes vai mazāk. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks, eh, man ir bijis tas gods eh, strādāt ar Vojčehovska kungu eh, polijas valdības laikos, kad es biju valdībā un jūs bijāt polijas valsts kontrolē, bet atklāt sakot, kāda ir jūsu prāt, jūsu vislielākā vājā puse, iz, ņemot vērā visas jautājumas, kas šeit izskanēja. Un kā kandidāts revīzijas eh, palātā. Mm, kādā veidā eh, nu, tas viss asociējas, teiksim, ar eh, sadarbību ar citām tiesām, piemēram, konstitucionālo tiesu Polijā. Un kā jūs saskatāt savu lomu, darbojoties Eiropas revizijas palātā, un kā jūs uzlabosiet sadarbību ar līdzīgām iestādēm Uh, arī dzen Polijā uh, un ar vadošajām uh, valsts kontrolas iestādēm citās dalību valstīs Kužmjuka kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, vēl īsāk. Cienījamais kandidāt kungs, jūs daudz runājat par savu pieredzi, jūs esat strādājis arī Eiropas parlamentā esat strādājis polijas tieslietu sistēmā, esat bijis eh, polijas valsts kontrolas vadītājs sešus gadus. Tagad, kad jūs esat izvēlēts kā Eiropas revizijas palāca loceklis, kādu pieredzi no sava darba jūs gribētu pārstādīt, eh, darbojoties Eiropas līmenī? Vojčehovska kungs, mēs jums varam piešķirt desmit minūtes, lūdzu. Liels paldies, varbūt sākšu atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Liberatska kungs. Paldies par to. Es atceros, pirms 20 gadiem Liberatska kungs bija transporta ministrs Polijā, un es tajā laikā biju Polijas valsts kontrolas vadītājs. Un jūs labi atcerieties, ka eh, tajā laikā bija tāda situācija, kad eh, starptautiskās tirdzniecības ministrs tika atbrīvots no amata pēc ļoti kritiska ziņojuma, ar ko nāca klajā mana iestāde, un šis ministrs bija manas partijas biedrs. Es biju šīs partijas, uh, tajā laikā tā bija Polijas tautas partija, kas uh, man arī izvirzīja uh, valsts kontrolieru amatam, un pēc neilga laika es nācu klajā ar ļoti kritisku ziņojumu, kā rezultātā šis ministrs, eh, šim ministram nācās atkāpties, un Librāts kungs atcer šo lietu. Paldies! Eh, man tikai jautāts par manām eh, tiesnešu aktivitātiem komunistu laikos karstāvokļa laikā. varbūt lauksaimniecības komitejas locekļi te nav, bet 2006. gadā, esot lauksaimniecības eh, komitejas loceklis, bija izpētes vizīte Polijā šai komitejai, un eh, mums bija tikšanās ar augļkopības institūta eh, zinātniekiem, tur piedalījās arī lauksaimnieki un tikās ar lauksaimniecības komiteja priekš uh, locekļiem. Un viena sieviete zinātniece no šī institūta vērsās pie manis, un man tas bija liels uh, pārsteigums. Viņa man toreiz pasniedz puķis, es biju ļoti pārsteigts. Bet izrādās, ka viņa bija sieviete, kura ārkārtas stāvokļa vai karstāvokļa laikā tika arestēta. Viņu arestēja politi akcija, un es kā tiesnesis viņu toreiz atbrīvoju. Tas bija tikai viens politisks jautājums, kas man tika uzticēts kā tiesnesim, jo uh, citādi manas darbības laikā nebija sakara ar politisku lietu izskatīšanu. Mana tiesneša pagātne ir pilnīgi skaidra. Un es biju politiķis tajā pašā reģionā, kur es pirms tam biju tiesnesis, tā kā nevienam nebija pret mani pretenzija kā pret tiesnesi. Tā kā par to es nesatraucos. Es vēlētos atzīmēt, ka iekšējā polijas iekšpolitikas jautājuma nav šobrīd eh, jādiskutē, bet vēlos desklarēt, neesmu pret tiesnešu eh, neatkarību nekādā veidā. Mm, es varētu teikt, ka esmu viens no kaislīgākajiem šās neatkarīgas eh, tieslietu sistēmas izveidošanas polijā. Faktiski es biju pirmais eh, un 90. gadā tieši tiesneši mani izvēlēja no desmit tūkstošiem. Uh, tiesneši, tā laikā es biju pavisam jauns tiesnesis un biju izvēlēts viens no deviņiem eh, visā valstī. Tur faktiski arī aizsākās jau neatkarīgas jaunas tieslietu sistēmas veidošana. Tā kā tas vispār nav apšaubāms jautājums, eh, tieslietu tiesnešiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem, tiesām arī dzen. Protams, tas nenozīmē, ka uh, tiesnesi nevar kritizēties. Tieši tāpat kā jebkuras uh, sabiedriskas aktivitātes var kritizēt, var kritizēt arī tiesneša darbību. Ko es varētu dot Eiropas revizijas palātai? Nu, varbūt visinteresantākā ir mana pieredze uh, pret korupcijas darbībā. Tā ir ļoti interesanta metodoloģija, identificējot korupcijas riskus. Uh, Polijas augstākās, uh, uh, tai laikā, kad uh, es darbojos Polijas valsts kontrolē, un katrā uh, valsts kontrolas gada ziņojumā bija iekļauts speciāla nodaļa par pretkorupcijas darbībām. Tas ir interesanti, un tur ir daudz interesanti uh, rekomendāciju. Viens piemērs. Tika kritizēts eh, mūsu ziņojums par valstī piedarošas zemes pārdošanu. Tur bija valsts aģentūra, kas eh, pārdeva valsts eh, īpašumā esošo zemi mm, lauksaimniekiem. Un, un mūsu ziņojums tika kritizēts par to, ka mēs atzīmējam, ka tā ir potenciāla riska zona, jo pārāk daudz uh, voluntāri pieņemtu lēmumu, trūkst caurskatāmības, ir ļoti vāja kontrols sistēma. Un Polijas parlaments nolēma rezultātā pārdot, apturēt lauksaimniecisko zemju pārdošanu, un tagad tiek gatavots jauns likums, izmantojot valsts kontrolas rekomendācijas. Līdzīgu praksi Nu, es varētu tikai rosināt kolēģiem eh, Eiropas revizijas palātā būt aktīvākiem pretkorupcijas eh, identificēšanā. Korupcijas risku identificēšana ļoti svarīga. Tas varētu būt mans personiskais ieguldījums tiesas darbībā. Uh, kā labāk, efektīvāk izmantot Eiropas naudu. Nu, eh, bija kāda ļoti interesanta prezentācija no Kaldieras kunga puses eh, Strasburā novembrī. Um, Tātad viņš toreiz teica, ka mums ir vajadzīga pilnīgi jauna pieeja um, Eiropas līdzekļu tērņiem. Tādai pie, tā jābūt tādai pieejai, kas pilnībā respektētu ilgtermiņa strateģiskās prioritātes. Tas būtu viens aspekts, un otrs, tajā būtu vairāk pielāgotam krīžu situācijām. Tas ir labs viedoklis, jo reizēm trūkst politikas redzējumu. Tā ir problēma arī lauksaimniecībā. Nu, nav īsti mums redzējumu, ko tad mēs gribam panākt lauksaimniecībā. Uh, ko mēs gribam vairāk ražošanas, mazāk ražošanas, reizē mēs atbalstām ražošanu, tad mēs atkal atbalstām uh, la, lauksaimniecības likvid, kaut kādu nozaru likvidāciju, piemēram, atcerēsimies cukurtirgu. Nu, nav tādas konsekvences šajā politikā, un līdz ar to nauda tiek iztērēta neatbilstoši. Tas ir jākoordinē. Ļoti laba ideja, ar ko nāca klajā Kaldēras kungs un krīzes situācijas. Nu, mums eh, būtu vairāk jāatbalsta eh, Eiropas pilsoņi, eh, lai palīdzētu viņiem krīzes situācijās. Šī Eiropas Savienības darbības puse būtu jāuzlabo. Nu, varbūt tik konkrēti šī atbilde nebija, bet man arī priekšstādē norāda, ka man vairs nav daudz laika. Paldies vēlreiz, paldies visiem! un es vēlētos vēlreiz paziņot. Jā, priekšsēdētājs kundze, jūsu jautājums. Jā, es gribētu būt revidents, jā. Es šo lēmumu esmu apsvērs ļoti nopietni, jo es domāju, ka neatkarīga pozīcija ir mana dabiskāka vida nekā politika jo pēc dabas, e, nu, laikam tāds es esmu kā valsts kontrolieris, kā tiesnesis, nu, ar neatkarību man nebūs nekādu problēmu, lai e, godīgi e, un apzinīgi pildītu savus pienākumus Eiropas revizijas palātā, bet, e, protams, ka lēmums ir jūsu rokās. E, paldies! Un, protams, mums ir vēl viens runātājs palicis, un tas ir referents Šārkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, Polija ir liela valsts, un tieši tāpēc varbūt šī diskusija bija tik ļoti gara. Minūtē, un Elīza, bom opravljali uh, kas neie. Bet es nevēlētos tagad um, ehm, iedziļināties analīzē, ar to mēs tiksim galā vēlāk. Jā, neatkarība ir viens no vissvarīgākajiem, jā, ne pats svarīgākais aspekts eh, attiecībā uz jebkuru uh, kandidātu, kurš vēlas kļūt par revidentu. Neliels joks, nu, neuzturiet to personiski. Ir jābūt talantīgam lai liktos gultā kā aktīvs politiķis un no rīta pamostos kā pilnīgi neatkarīgs cilvēks. Jā, liels paldies un tālāk mēs izskatīsim Maltas kolēģi Abēlas kungu. Paldies, Vaičakovska kungs. Jā, no. No. Okay.

Herzlich willkommen. Können wir Lūdzu. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Abēls kungs, mēs atvainojamies. We are sorry for the delay, but uh, you have the floor, please, for five. Mēs jums atvainojamies par kavēšanos, bet, nu, jums tagad ir vārds. For your presentation. Madam Grisler, ladies and gentlemen. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Eiropas parlamenta budžeta kontrolas komitejas locekļi. Jā, Ines. Jā. Yeah, yeah. Yeah, you, yeah, you can take off. The, you can you can take off the earphones. Okay, all right. Okay. Yeah. All right.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 par to, ka mans, mana kandidatūra ir izvirzīta eh, darbam revīzijas palātā. Viņš teica, ka viņš patiešām man uzticas un viņš uzskata, ka es ievērošu neatkarīguma, integritātes un uh, godīguma principus, eh, kas uh, ir pamatā darbam Eiropas. Uh, revīzijas palātā. Šodien es esmu ieradies pie jums, eh, lai eh, cerams gūtu no jums tikpat eh, lielu uzticību kā no mm, savas valsts premjerministra. Savas dzīves laikā, gan profesionālās, gan personīgās dzīves laikā, es bieži vien esmu mēģinājis atbildēt uz jautājumu, kīkus tode, tipsus kustodes, kurš tā tad uh, uh, sargās mūsu sargātājs, kā mēs varam garantēt, ka valdības rīkojas pietiekami atbildīgi, ņemot vērā savu pilsoņu intereses, un kā garantēt, ka nodokļu maksātāja līdzekļi ir iztērēti lietpratīgi un atbilstīgi, ņemot vērā nospraustos mērķus. Es mēģināju atbildēt uz šo jautājumu nevis uh, vārdos, bet darbos. Un, uh, Četru gadu laikā esmu strādājis valdībās, bijis eh, arī eh, tā tad eh, prasījis atskaitīšanos un kontrolējis dažādu iestāžu darbību Maltā. Es arī esmu skatījies, kā valdība īsteno savus lēmumus un mēģinājis garantēt, lai tie tiktu īstenot pietiekam labam būtu caurskatām, lai tie neatekmētu nelabvēlīgi pilsoņu dzīvi. Uh, Jāsaka, ka Eiropas Savienībā joprojām uh, turpinās šīs plājas augšanas starp cilvēkiem, pilsoņiem un valdībām un finanšu institūcijām. Un tieši tādēļ tāda laba, stabila finanšu administrēšana ir ļoti nepieciešama, lai demokrātiskas institūcijas varētu pietiekami labi darboties. Un ir jāsaka, ka. ka pašreizējie apstākļi ir bijusi ļoti labvēlīga augsme nedemokrātiskām politiskām koalīcijām un kustībām. Slikta nodokļu maksātāja līdzekļu administrēšana īstenībā apšauba, liek apšaubīt visu demokrātisko sistēmu. Un tā tad, ja man tiktu uzdots jautājums, kāda būtu manis piedāvātā papildu vērtība revīzijas palātai, uh, Es varētu teikt, ka esmu vienmēr iestājusi par pilsoņu tiesību aizstāvību Maltā, par pilsoniskajām tiesībām, par cilvēku interesēm. Man bija arī jāadministrē, jāadministrē valsts līdzekļi labas pārvaldības ietvaros, aizsargājot pilsoņu intereses. Un es domāju, ka šī praktiskā pieredze noteikti ir reāla papildvērtība darbam uh, revīzijas palātā. Un uh, arī kā persona, kā individs esmu vienmēr eh, centies būt neatkarīgs, eh, bezparteisks, godīgs, eh, pieņemot tādus lēmumus, kas nevienmēr ir populāri. Un visu beidzot esmu droši, ka jūs esat uh, arī uzdevuši jautājumus par eh, ziņojumu, kas tika publicēts Euroactive, bet es gribu teikt, ka nekād, nekād savā mūžā neesmu darījis ko tādu, kas būtu pretlikumīgi. Un jāsaka, ka šī negatīvā ziņojuma daļa eh, tika publiskota tikai divas nedēļas pirms 2013. gada vēlēšanām. Uh, un tur ir arī uh, dažādi uzņemts audio materiāls, par kuru es nebiju informēts, un uh, tur bija ierakstīts, uh, ka es nekad uh, tātad uh, nepieļaušu pretlikumīgu uh, darbību ne no viena, un pēc šo atskaņojumu publicēšanas, es devos uz policijas iecirkni bez jau kādām bailā, bailēm, lai lieta tiktu izma, izmeklēta, un es nekad neesmu darījis neko aplamu un pretlikumīgu. Un komisārs pēc tam man teica, ka arī, nu, viņi nekādu pārkāpumu tur nav atraduši, un lieta ir slēgta. Un Un jāsaka, ka Pēc tam arī policijas komisārs eh, man iepazīstināja ar dokumentiem, ar ko jūs arī varat iepazīsties. Tātad viņš teica, ka pret mani nekāda lieta nav uzsākta un eh, tā tad nav nekādu zemūdens akmeņu. Un ja šī komiteja eh, mani izvirzīs par Eiropas revizijas palātas darbinieku, es kopīgi ar pārējiem strādāšu pēc labākās sirdsapziņas, lai garantētu to, ka visas revizijas palātas izvirzītie mērķi tiktu sasniegtu. Es ceru, eh, ka ar šo ievadrunu un pēc tam arī ar atbildēm uz jūsu uzdotajiem jautājumiem varēšu jūs pārliecināt par manas kandidatūras atbilstību šim amatam, lai, protams, varētu arī turpināt augstu uzturēt šo eh, revīzijas palātas labo slāvu. Man tas patiešām būs liels gods, un man būs liels gods strādāt kā revizijas palātas loceklim, jo jāsaka, ka palāta pati sevi uzskata par Eiropas finanšu sargātāju un sirdsapziņu. Paldies, Šolts kungs. Ups. Thank you. For the floor. Lūdzu, Šolts kungs. Jā, paldies. Mēs esam rūpīgi izskatījuši kandidātu CV, arī eh, Abēlas kunga dzīves gājumu, un mēs saprotam, ka profesionālā pieredze un CV īstenībā šeit, nu tā īsti neatspoguļo pieredzi revīzijas lauciņā. Viņš galvenokārt ir strādājis eh, kā politiķis. lai gan viņš eh, pēdējo 30 gadu laikā ir bijis politiķis, tiesnesis, jāsaka, ka jūsu sīvītā īsti neatspoguļo, nu cik liela ir bijusi jūsu saistība ar um, finansēm, ar finanšu administrēšanu, ņemot vērā jūsu profesionālo karjeru politiskajā lauciņā, es gribēju pavaicāt, uh, Ņemot vērā jūsu pieredzes trūkumu valsts finansējuma administrēšanā un revidēšanā, kādēļ jūs domājat, ka jūs esat atbilstošs uh, kandidāts šim augstajam amatam revīzijas palātā? Kādēļ jūs vispār lēmāt uh, pieteikties šim darbam? Un otrs jautājums. Ņemot vērā tos kandidātus, kam ir bijusi, bijis garš eh, karjeras eh, gājums kā politiķiem, kā jūs varētu mūs pārliecināt par to, ka jūs eh, strādāsiet ļoti, ļoti neatkarīgi. Un kā jūsu iepriekš pieņemtie lēmumi, tātad, teiksim, jūs iepriekšējā dzīvē pieņemtie lēmumi, politiskie lēmumi varētu, nu, jums varbūt palīdzēt vai arī ietekmēt jūsu darbu revizijas palātā. Un ko jūs domājat par ētikas uh, principu iedzīvināšanu, popularizēšanu, runājot par uh, šo valsts finansējumu sektoru un, protams, arī runājot par uh, efektivitāti. Paldies, es jau teicu eh, ievadrunā, ka nekad neesmu strādājis nevienā ārējā revīzijas uh, struktūrā, bet galvenokārt strādāju juridiskajā lauciņā, lai gan esmu bijis arī politiķis, galvenais uh, maizes darbs man bija uh, jurista darbs. Un Galvenokārt es tā tad kontrolēju valdību, valdības rīcību, pārstāvēju cilvēkus tiesās, mēģinot viņus tā tad aizsargāt no valdības, teiksim, tādas neatbilstīgas rīcības es tad varētu sevi uzskatīt par tādu kā revidentu plašākā vārda izpratnē. Es skatījos uz pirkstiem valdībām un citām oficiālām struktūrām. Ja es nekļūdos, un šeit tā tad izskanēja salīdzinājums, tā tad. Uh, Haris Hāgners bija palātas dibinātājs. Viņš pats arī bija jurists. Un mans priekšgājējs arī bija jurists, un viņš īstenībā savu darbu paveica ļoti uzteicami. Un Ja nemaldos, tas ir minēts devītajā paziņojuma pantā tur ir eh, rakstīts, eh, kādām, kādai tad ir jābūt revīzijai. Un, ja jūs iepazīstaties ar Kaljeras kunga runām, Viņš īstenībā ir pierādījis, ka cilvēki ar dažādu pieredzi, gan profesionāli, gan personīgi, tikai bagātina šādas institūcijas darbu. Un es domāju, ka mana uh, jurista darbā gūtā pieredze, es neesmu bijis pat nekad parlamentā, tātad galvenokārt mana jurista, nevis politiķa pieredze, noteikti būs bagātinoša Eiropas revīzijas palātai ja mēs runājam par uh, manu politiķa uh, karjeru, gribu jums pateikt, ka nekad neesmu arī baidījies kritizēt pats savu politisko partiju. Nekad neesmu arī uh, kautrējies uh, kritizēt parlamentu lēmumus, pat ja parlamentā uh, strādā uh, maniem politiskiem uzskatiem atbilstoši politiķi. Uh, Un es arī, piemēram, apturēju būvatļaujas uh, izsniegšanu, lai uzsākt darbus eh, teritorijā, kas, manuprāt, bija ar ļoti lielu ekoloģisko vērtību. Un tā bija pat mana partija, kas bija valdībā, kas piedalījās eh, šī priekšlikuma izveidē. Es viņus kritizēju, es apstādināju šīs būvatļaus izsniegšanu, un es gribu jums teikt, ka, nu, nekā nekad, nekad nekautrēšos kritizēt kādu, kas darīs kaut ko neatbilstošu. Pat ja viņš, šis cilvēks vai šī struktūra pārstāv mans politiskos uzskatus. Nu, nebaidīšos nevienu kritizēt. Ja runājam par manu neatkarīgumu, vienmēr esmu to centies saglabāt visas savas dzīves garumā. Un es esmu pieņēmis arī ļoti sarežģītus lēmumus jo, manuprāt, neatkarīgums un integritāte dzīvē ir ļoti, ļoti svarīgas principi, kas ir jāievēro pašam un jāprasa no pārējiem. Un pat ja mani neapstiprinās amatā, es turpināšu šos principus ievērot visas manas dzīves garumā. Tā to esmu darījis un nedomāju kaut ko tagad mainīt savos ieradumos. Un tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Mm. Tā tad uh, spēles noteikumi nav mainījušies, un uh, tulki mums piešķirs varbūt vēl papildus desmit minūtes, saka priekšsēdētāji. Sārvamas kungs, lūdzu, divas minūtes vai pat īsāk. Paldies, priekšsēdētāji, godātais kandidāta kungs, Adels kungs atbildēs uz anketas jautājumiem, Jūs uh, esat minējis, ka 97. gadā esat bijis arī mērs lielā pilsētā Maltā, nu drīzāk tas ir ciemats, ņemot vērā Maltas teritoriju. Vai jums šķiet, ka tā ir ļoti uh, būtiska pieredze, lai uh, kļūtu par uh, locekli revīzijas palātā. Un tālāk es atvainojos, bet man ir tas atkal jājautā. Šie ieraksti Runājot par kokaīnu Maltā, šis jautājums joprojām ir ļoti pretrunīgs. Nu, šķiet, ka tas tagad tiek notušēts. Un es domāju, tas varētu būt teorētiski tik liels, um, tik, tā varētu būt tik liela apsūdzība jums, ka gribēju pavaicāt. Nu, tas ir precedents īstenībā. Mēs mēģinām saprast, kas tur īsti ir noticis. Thank you. Ko jūs sagaidāt no mums? No nu, ko tad mums darīt? Kā mums uz to reaģēt? Kā jūs sagaidāt, ka mēs jums eh, varam noticēt? Un jūs tāpat runājat arī par šiem uh, caurskatāmības, uh, kontrolas, pienākumu principiem. Uh, Man šķiet, pirms gada jūs uzstājāties ar runu, kurā jūs teicāt, ja jums kaut kas ir jādara slepeni, lai cilvēki kļūtu bagāti, tad tas ir arī tā jādara. Un ko tad jūs, ja jūs tā patiešām teicāt, ko jūs ar to domājāt? Kā, eh, nu, ja jūs tiksiet eh, iecelt samatā revizijas palātā, nu, jūs izmantosiet šāds pašs princips, lūdzu, mēģiniet man to saprast. Nē, nē, nē, eh, Senders kungs tagad lūdzu.

Jāsaka, ka no visiem kandidātiem jūs pat esat visneatkarīgākais, jo jums nav bijusi tāda saistība ar valstu budžetiem kā citiem. Jūs esat jurists, eh, eksperts šajā lauciņā. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka pirmām kārtām revīzijas palāta garantē likumīgu un atbilstību finanšu regulējumam. Nu, jums nav tik daudz jāizstāv pilsoņu un viņu tiesības. Tā tad ir uh, šeit. Uh, jūs izskatījāt sūdzības pret valdību, ņemot vērā arī akcionāru prasību Sārvamas kungs arī uzdeva jautājumu un. Mēs zinām, kas notiek Maltā, bija arī Dallī lieta, bet mums ir nepieciešami, nu, detalizētāki paskaidrojumi. Mums patiešām jābūt piesardzīgiem, nevajadzētu tā akli uzbrukt Maltai. Es esmu pietiekami bieži pieredzējusi, ka uh, revīzijas palāta pat var vērsties pret populismu un popularitātes trūkumu jūs esat savu dzīvi pavadījis drīzāk aizsargājot pilsoņus nekā skaitot budžetu. Paldies! Kolēģi Ešvorts, vai? Ešvorta kungs, divas minūtes vai īsāk. Abels kungs. Mani interesē jūsu redzējums par to, kur doties tiesai nākotnē. Un jāsaka, ka uz izpildi veiktspēju balstīts budžets ir pašreizējā budžeta komisāra vīzija. Vai jūs uh, atbalstāt šādu iniciatīvu un vai jūsuprāt palāta varētu darīt vairāk, uh, sniedzot tādus uh, uz pierādījumiem balstīts ieteikums, lai budžets tiktu izmantots produktīvāk un lietpratīgāk. Paldies, lūdzu, nākamā runātāja, godātais kandidāta kungs. Man ir tikai daži īsi jautājumi, bet domāju, tie ir ļoti nozīmīgi. Jūsu sīvīs lasu. Un jāsaka, te ir arī bijusi piedarība dažādām politiskajām partijām eh, no leiboristiem, devāties pie zaļajiem, tad atkal atpakaļ pie leiboristiem. Jūs tātad esat bijis ļoti aktīvs politiķis jūsu uh, valstī, Kā tad uh, Eiropas pilsoņi varētu pārliecināt, būt pārliecināti par jūsu bezparteiskumu un neatkarīgumu? Un tad jūs esat bijis arī uh, juridiskais konsultants vairākiem ministriem. Jāsaka, ka jūsu rakstiskās atbildes ir ļoti labas, un 13. jautājumā jūs uh, sakāt, ka jums nav nekādu problēmu ar korupciju, un ja kāds uh, cilvēks no jūsu dalību valsts uh, nu, tiks apsūdzēts korupciju, korupcijā, jūs uh, pret viņu vērsīsieties uh, pilnīgi, mm, nu tā tad bez jebkādas kavēšanās, un jāsaka, ka pirms dažām nedēļām Maltā bija uh, vairāk streiki un demonstrācijas vērsts tieši pret korupciju. Un kāda tad būs jūsu bezierunu vēršanās, šī bezierunu taktika pret korupciju, vai tad ir jau pietiekam daudz veikts Maltā, lai pret to cīnītos? Un jā, nu man ir ļoti izdevīgas pozīcijas, sēžu jums šeit blakām, nu varbūt ka līdz ar to jūs man liekaties arī tāds eh, pats klātesošākais pārstāvs, ņemot vērā arī jūsu izcelsmi, jūsu temperaments ir atšķirīgs, bet jūs esat bijis arī tiesnesis, un mēs esam dzirdējuši arī šo to par jūsu uzvedību tiesvedības uh, procedūrās. Nu, protams, uh, entuziasmam nav nekā. Uh, entuziasms nav tāds slikta īpašība, bet, nu, ir jāievēro arī uh, labas uzvedības zelta likumi. Es domāju, ka jūsu uh, tāds spēcīgi izteiktais dienvidu temperaments varbūt nevienmēr būtu ieguvums revīzijas palātā. Paldies, Liberācka kungs, divas minūtes vai mazāk. Lielas paldies, priekšādātāji. Centīšos izteikties salīdzinoši īsi. Varbūt pat man izdosies 2-3 sekundes ietaupīt. Pirmais jautājums. Vai jūs piekrītat, ka mūsu cī metodas cīņā pret korupciju ir pietiekamas? Jo, nu, ir Jo kamēr vien pastāv kaut vai viens korupcijas gadījums, tas tomēr nozīmē, manuprāt, ka vēl daudz ko vairāk iespējams darīt citas metodas, citi piegājieni. Un šis jautājums ar narkotikām mūsu rīcībā ir policijas ziņojums. Kāpēc šis, mm, šī lieta ir aktivizējusies? Nu, tāpēc, ka jūs esat šobrīd šeit. Un ja jūs tur nebūtu, tad droši vien tas pamazām vienkārši ņemtu klusu galu kaut kur kādā paksī. Nu, bet tā rezultātā rodas zināmas uh, uzticēšanās problēmas sastībā ar ļaunprātīgu finanšu izmantošanu. Tāpēc gribu vecāt par jūsu gaidāmo lomu revīzijas palātā. Jūs minējāt pievienoto vērtību, un tad lūdzu dodiet mums vismaz vienu piemēru, kā tad šī pievienotā vērtība izpaudīsies. Bet nu, tāpat laikā negribu, sa, nu, palielināt šo problēmu, sakot, ka jūs, lūk, nesat zvērnēts revidents. Nu, tas nekas tieši tā, kā jūs sakāt, daudz juristi strādā šo darbu. Un uh, arī šādā veidā ir iespējams dot savu ieguldījumu, tā lai pilsoņi var dzīvot labāku dzīvi visi, nevis tikai daži no viņiem. Jūs reiz teicāt, ka būsiet, dar, esat gatavs darīt visu, lai cilvēki kļūtu bagāti. Nu, un to jau arī viss vēlas, vai te ne tā? Frau Kollegin Peter Ratsmschluss. Pitēlis kundze noslēgumā priekšādātā pateicos. Man ir zināmas bažas, ko gribēju arī paust. Jūsu pieredze, jūsu karjera, nu, nav tas nav tik viennozīmīgi. Ļaujiet man tagad atgriezties pie šīm 2013. gada ierakstiem. Jāsaka, joprojām nav informācijas par to, kas tad īsti to brīdi notika. Jūs teicāt, ka tur nebija nekāda pārkāpuma saistībā ar narkotikām, tad kāpēc bija cilvēki, kas tika izmesti no partijas? Kāpēc tad jūs nu, tikāt vaļā no atsevišķiem partijas pārstāvjiem? Kāpēc vajadzēja par to Nu, tāpēc, ka tā lietas būtība jau slēpjas tajā, ka lielākais kauntraips, kas var būt šādā valsts amatā, ir tas, ka, ja, nu, kāds neatkar, kāda neatkarīga mm, valsts struktūra, nu, uh, šādā veidā nav faktiski neatkarīgi. Jūs taču šobrīd vēlaties darboties revīzijas palātā. Tur jums jābūt spējīgam pretoties jebkāda veida spiedienam, bet šī lieta vēl joprojām nav noskaidrota. Un jāsaka, man ir visai nopietnas bažas un šaubas par jūsu spēju rīkoties neatkarīgi, objektīvi savā jaunajā matā. Lielas paldies jums desmit minūtes atbildē. All the questions. Jautājumi bija tik daudz. Tā vien šķiet, ka šis ziņojums eiro aktīvi pavisam pamatot un leģitīmi ir izraisījis visus šos jautājumus. Sarvamā kungs, tas, tas, ko jūs teicāt, tā ir. Šī lieta atkal no jauna ir uzpeldējusi Maltas presē. Bet pavisam tikai pēdējā laikā, trīs gadus pēc tam, kad es biju sniedzis visus paskaidrojumus publiski sabiedrībai un tā tālāk, un es mm, vismaz trīs preses konferences noturēju toreiz, sakot, ka viss tika pasniegts ārpus konteksta, un tas, ko es faktiski darīju, bija ievies partijā disciplīnu, un es atsaucos uz incidentu, kas notika divus, trīs gadus vēl pirms tam, bet realitātē No savas puses, um, nu, varu apgalvot, ka nekas nenotika tāds, kas nu, varētu kaut kādā veidā nozīmēt, ka esmu pārkāpis tiesību aktus. Nē, neko tādu nedarīju. Es tikai centos paskaidrot, ka disciplīna ir ārkārtīgi svarīga, jo bija lietas, kas pirms diviem gadiem vēl bija notikušas, vēl kādā citā klubā. Es apmēram 65 klubus pārvaldītāju laikā. Un es vienkārši negribēju pieļaut, ka kāds, jebkurš pārkāpj likumu. Bija pat politiska ziņojums, kas toreiz tika sagatavots, un tur tika teica, ka bija nepareizi šīs apsūdzības, nepatiesas pret mani. Un, nu, un tad uz vairākus gadus nebija, nenotika pilnīgi nekas, un tagad atkal tas ir uzpildējies, neskatoties to, ka es jau toreiz sniedzu visādus paskaid, paskaidrojumus, bija izmeklēšana, vēlētāji arī izdarīja savus lēmumus un vērtējumu, un es neesmu darījis neko nepareizu. Uh, kas attiec uz manu objektivitāti. un to, ka es esmu strādājis par konsultantu premjerministru. Nu, ļaujiet man jūs visus nomierināt. Es pilnīgi noteikti premjermam nedevu nekādu tādu padomu, eh, kas noved pie pašreiziem maltas notikumiem. Es jau toreiz viņam skaidru un gaišu pateicu, ka es neturpināšu ieņemt šo uh, vadītāja vietnieka vietu, jo tas, kas šobrīd norisinās Maltā, protams, nu nav man tagad jāvērtē. Kā gaid, ja man iecelsiet šajā amatā, tad, protams, politiskus viedokļus nepaudīšu. Bet, ja noticis kas nepareizs, kaut kad, kad, tad tādā gadījumā vainīgais jāsauc pie atbildības. attiecībā uz to, kas man zināms par izpildes revīzijas principiem, ko pieminēšies 3E, ekoloģi, angļu valodā šie vārdi sāks viss ar E, ekoloģija, vienlīdzību un ētika, nu jāsaka, kad es dzirdēju par šo tēmu, man tas ļoti interesē, skatījos, kā ir mainījusies revīzijas palāta, kā tas ir eh, noticis, kā šie ziņojumi gatavoti, tīpaši runājot par izpildes dar, mm, ziņojumiem. Es domāju, ka tas tiešām tas ir kaut kas tāds, kas ir pavisam atšķirīgs no visa veida ārējās revīzijas. Reizēm tas ir visai iedvesmojoši lasīt šos revīzijas palādes ziņojumus par to, vai rezultāti tiek vai netiek sasniegti saskaņā ar šiem trim principiem, kas noteikti regulā, finanšu regulā. Tomēr tā ir svarīga attīstība. Nu, varētu teikt vēl daudz, ko Un es varētu, protams, norādīt uz vietām, kur, manuprāt, būtu iespējami uzlabojumi. Bet pirmām kārtām jau šī izpildes revīzijas attīstība un tas, kā tā veidā tā not, nosaka ierobežojums es iestādēm, paredzot sadarbību ar parlamentu 2020 stratēģijas mēķu sasniegšanu, šī vēlme saprast, ko nozīmē laba pārvaldība un pievienotā vērtība, un nu, es domāju, tas viss tiešām ir uh, vērtīgi. Un man šai ziņā arī būtu daudz, kas ieguldāms no savas puses. Jo es domāju, ka vienmēr ir tādi gadījumi, kad izpildes revīzija var vienkārši izskaidrot. Nu, nevis tā, lai cilvēki neusticētos iestādēm, bet eh, pasniegt to citādi. Izpildes revīzija pat par sevi var kalpot par instrumentu, lai ļautu cilvēkiem saprast, ka Eiropas Savienība strādā viņu dzīves uzlabošanas labā, kvalitātes celšanas labā. Kas attiecas uz manām politisko nostāju mājiņu, vēlos jums paskaidrot, ka nekad, nekad neesmu bijis piesaistīts vienai konkrētai politiskajai partijai 89. gadā, un to arī aptaujos pasaku, man bija tāda sajūta, ka es vairs nevaru būt daļa le, no Leibor ristu partijas atsevišķu nevēlamu elementu dēļ. Tad es tā arī pateicu, skaidri un gaiši, bet, nu, dzīvē bija jāiet uz priekšu, es izveidoju partiju alternatīva demokrātika. Šī partija joprojām pastāv, un bijusi, un tā ir partija, kas mainīs politisko ainu Maltā. Tā ir veicinājusi atskaitīšanās spēju, spēju, politiskās atbildības uzņemšanās spēju. Es pats toreiz īstenoju aktīvu kampaņu, lai tiktu ieviests tiesību akts par informācijas um, sniedzējiem, whistleblower. Un pēc tam vēlāk redzēju, kā šie tiesību akti divi ar pusgadus pēc sāku darbību tika pieņemti un īstenoti tad laikā, kad bija konsultants premjerministra kabinetā. Es savas darbības gaitā izdarīju spiedienu, lai šī tiesība akti tiktu īstenot, jo es uzskatīju, ka bez šādiem tiesību aktiem demokrātija Maltā nevarētu būt um, tik spēcīga, kā tā ir šobrīd. Nu, bet tas, kas norisinās šobrīd, nu jā. Jūs man par to vaicājat, bet kā jau teicu, es savā šīs dienas pozīcijā, savā amatā uh, ko labprāt ar jūsu atbalstu ieņemšu, būtu, nu, saņēmis kompetenci cīnīties arī pret šāda veida notikumiem. Es politiskajā arēnā vairs nedarbojos tā, kā tas bija pirms diviem mēnešiem, kas attiec uz jūsu jautājumu, kundze. Jūs pamatoti novērojāt, um, ka manā dzīvē ir bijuši divi tādi gadījumi, viens, ko pieminēja Sarvamā kungs arī, un otru minēja tāpat vēl viens deputāts šai komitejā, kur es tiku citēts, tā ka es saku, lūk, ka es gatavs, gatavs tas cilvēks padarīt, pat tad, ja tas jādara slepeni. Nu, lūk, tā atkal ir frāze, kas ir paņemta ārpus konteksta. Tas, ko es toreiz vēlējos pateikt, bija lūkas. Es gribēju teikt, ka tas, kas dzīvē patiešām ir svarīgi, ir tiekties uz to, lai pilsoņu dzīves kvalitāte būtu vien, tiktu vienmēr veicināta. Un tad kāds teica, bet vai mums tas jādara ar sabiedrības acu priekšā vai prom no tām, un es teicu, ka tas nav svarīgi, kādā veidā mēs darbojamies, ja vien mēs darām visu, kas vajadzīgs, lai iet uz šo mērķi un veicinātu pilsoņu dzīves kvalitāte, jo tas ir pats galvenais. Tās ir četras, piecas frāzes, kas paņemtas ārpus konteksta, ār, izņemtas no runas. Nu, tāds, tāds mans komentārs par jūsu novērtējumu uh, Uh, attiecībā uz manu darbību tiesā, jā, ir bijušas pāris tādas lietas, kad man tiesa paudusi nosodījumu, un tā tas ir, ne, tā tas arī nav, ne, tas arī nav nekas nenormāls. Šāda veida situācija notiks asfaltā 3-4 reizes dienā. Nu, diemžēl es gan saprotu arī jūs teikto, jūs sakat, lūk, temperaments, tas ir kaut kas pavisam cits, bet ja jūs dodaties uz Maltas tiesām, ja jūs tur piedalīsiet, piedalāties 2-3 reizes dienā, nu tad katru reizi būs kaut kāds tāds gadījums tad, eh, nu, nereti var gadīties tā, ka jūs par necieņas par tiesu izrādīšanu, piemēram, nosod vai pat notiesā, jo reizēm šīs juridiskās debats starp eh, advokātiem ir ļoti spēcīgs. Nu, tāda kultūra mums, un kas attiec uz manu temperamentu, visi mani pazīst. Man nav bijuši nekādas problēmas ne ar vienu ko konkrēti, vienmēr esmu centies, centies ar visiem sastrādāties. Uh, neskatoties uh, minēto temperamenta jautājumu, bet nu, jebkurā gadījumā no savas puses var teikt, ka es darīšu visu, lai būtu liederīgs, lai varētu veicināt pārskatāmību un atskaitīšanās spēju. Un es patiešām uzskatu, ka Eiropas revizijas palāta ir tas īstākais instruments, kā to darīt. It īpaši ņemot vērā, ka šobrīd šī m, mm, institūcija attā, attīstās un vairs nav tāda sasaistīta ar tādiem statistiski rakstura produktiem, darba rezultātiem, kā ikgadējies ziņojumi vai ticamības apliecinājumi, bet nē, lūk, tagad parādās tādi tālāki varianti, kā rītoties. Nu, lūk, šis, piemēram, šī kopainas revīzija, landscape revīzija, tas ir tāds vēl viens lielisks elements, kas ļauj arvien tālāk, nu, piedāvāt palīdzību parlamentam un visām izpildu varām. Uh, izprast situāciju, ja runājam par izpildes revīzijas principu ieviešanu. Jo, protams, tādā veidā tiek ierobežot izpildvars ehm, rīcība, piedāvājot viņiem atbilstīgus principus un noteikumus, Un, protams, ir arī šis mācīšanās aspekts, ko varam gūt no izpildes revīzijas. Tas ļauj visiem mācīties no pieredzes, no, no kļūmēm. Un tāpēc šādas revīzijas veikšana ir svarīga, jo gal galā, ja rezultāti netiek sasniegti, nu tad nav nekādas jēgas īstenot eh, budžetu. Jā, liels paldies! Esmu pārliecināta, ka viss šis jautājums ar temperamentu jau nebūs tik aktuāls kolēģi Luksemburgā. Es domāju, visu to lūk, temperamentu lietu nokārtos. Nu, un tad noslēgumā došu vārdu Šaltes kungam vēl pavisam īsi, jo, nu, esam jau pārsnieguši atvēlēto laiku. Uh, <clears throat> hvala za uh, besedo, sam bi. Liels paldies! Gribēju tikai teikt lūko. Un tas, protams, neatiec tikai un vienīgi uz jums, kā uz kandidātu, kas esat šobrīd šeit klāt. Es vienkārši vēlreiz gribēju uzsvērt faktu, ka Eiropas Savienības darbības līgumā tiek teikts, ka šī kandi, ka kandidātiem konkrētajā amatā ir jābūt ar pieredzi ārējās revīzijas struktūrās. Uh, certificētās revīzijas struktūrās, kam ir, kam ir tiesības darīt šo darbu. Tas ir tā paredzēts uh, līgumā. Tur ir arī pants, kur teikts, ka ir jābūt neapšaubamai neatkarībai, objektivitātei demonstrētai kandidātu gadījumā. Un tas ir saistīts arī ar pārskatāmību. Nu, zināmā mērā tas ir tā kā tāds svētais grāls, uh, mūsu lēmumu pieņemšanām. Reizēm nav viegli šos principus izpildīt. Paldies! Līdz ar to mēs esam nonākuši pie šī rīta sanāksmes beigām. Tiksimies atkal pulkstens trijos. Liels paldies tulkiem par papildus atvēlēto laiku. Sanāksmes lēkta līdz pulkstens trijiem.